Good afternoon, dear colleagues. Labvakar, dārgie kolēģi. Uh, li, Lībes komitejas kolēģi. Mēs turpināsim uh, diskusiju, un uh, mums ir pievienojusies Zviedrijas prezidentūra, kas mums ir liekas go, gods. Tobijas um, Līdstrēms, kurš at, at, atbild par migrāciju. Uh, Tobijas Bilstrēms, uh, nesen mēs esam konstatējuši, ka aizvien vairākas valstis savās valdībās ir radījušas uh, īpašus ministrus, kas atbild par migrācijas un patvērumu jomu. Un tas ir pierādījums tam, uh, cik lielā mērā migrācijas, bēgļu un azila policija, politikas ir kļūst par prioritāti gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. No Eiropas skata punkta raugoties vairākas likumdošanas iniciatīvas, kas ir iesniegtas šajā jomā, ir jāskata šajā komisijā, komitejā. Un tāpēc uh, mūsu pirmās bažas attiecās uz to, ka šo iniciatīvu kļūs ļoti daudz, un mums ir jāspēj tās um, skatīt uh, saistīti kā vienotu veselumu, un tāpēc um, tās uh, kalpos par ietvaru Stokholmas programmai. Mēs apzināmies, ka mm, Beatrise Āska, Zviedrijas tieslietu ministre, ir uzturējusi dziļu diskusiju par šo jautājumu Eiropas parlamentā, un šā, šī komiteja ir um, bijusi mm, ļoti centīga piedāvājot uh, ieteikumus uh, Stokholmas uh, programmai. kas uh, ir uzsākta Zviedrijas prezidentūras laikā. Tāpēc uh, mēs esam pārliecināti, ka atbilstoši līgumu garam un burtam mēs uh, ieviesīsim Stokholmas programmu šī sasaukuma laikā un uh, sāksim to darīt Zviedrijas prezidentūras laikā. Tāda ir mūsu apņemšanās, un uh, mēs uh, šo um, apņemšanos esam pauduši Zviedrijas ministrē Beatrisai Āskai, un mēs mēģināsim palīdzēt uh, Zviedrijas uh, prezidentūrai ņemot vērā uh, viņu ieteikumus un secinājumus Tāpēc es vēlētos uh, šobrīd dot vārdu migrācijas ministram Tobijasam Bilstrēmam. Uh, es pieļauju, ka pēc tam uh, būs kādam jautājumam, bet vispirms to varēs darīt politisko grupu koordinātori, un tad mums būs brīvais mikrofons kura laikā varēs izteikties komitejas pārstāvji. Un es domāju, ka to, kas vēlēsies runāt, būs ļoti daudz. Un nu vārds ministram, lūdzu. Sorry. Ordförande, ärade ledamöter av LIB-utskottet. Lībe komitejas locekļi man šodien šeit ir liels gods būt klāt kā padomas pārstāvim un iepazīstināt jūs ar Stokholmas programmu un prioritātēm migrācijas un patvēruma jomā. Daudzas sejas man ir ļoti labi pazīstamas, bet es redzu arī jaunas sejas. Es vēlētos jūs visus sirsnīgi sveikt. Un uh, gribētu sveikt arī komitejas jauno priekšsādātāju Lopes Agieru. Šis jautājums, ar kuru mēs nodarbojamies, jau ir pietiekami plašs, un, bet tas varētu kļūt vēl plašāks, un mūsu viskopīgais uzdevums ir aktīvi strādāt šajā jomā. Es uh, varu iedomāties, ka uh, uh Eiropas parlamenta vēlēšanās uh, šī gada jūlijā pilsoņu aktivitāte bija lielāka nekā 2004. gadā, un to redzot, man rodas pārliecība, ka pilsoņi atbalsta un uh, interesēs par Eiropas uh, Savienības darbu. Es uh, sākotnēji vēlētos pievērsties uh, Stokholmas programmai un uh, kopējai patvērumu piešķiršanas uh, programmai, bet es vēlētos arī izteikties par situāciju vidusjūras basēnā un nelegālo, ieceloš, nelegālo ieceļošanu. Uh, Tieslietu ministre Beatrice Āska jau pieminēja, ka prezidentūras viens no galvenajiem uzdevumiem ir darba programmas izstrāde tieslietu un um, politiskajiem uh, jautājumiem, kas attiecās uz Stokholmas programmu. Tas būs svarīgs vadu, vadošs orgāns, kas attiecās uz brīvību, taisnīgumu un tiesiskumu, un mēs vēlētos, lai tas vairotu uh, tiesiskumu Eiropā, vienlaikus aizstāvot individa tiesības. Daudz, kas pēdējos gados ir noticis šajā jomā, mēs nesākam darbu no nulles, un mums ir jau bijušas diskusijas par kopēju likumdošanas bāzi, kā arī mēs esam domājuši, mēs esam domājuši par patvēruma meklētāju kopīgu pamatprincipu izstrādi tie, šie ierosinājumi tiks īstenoti Hāgas programmas ietvaros, bet uh, pagājušā gadā mēs Eiropas padomē esam arī pieņēmuši paktu par migrāciju un patvērumu jomu, kurās dalībvalstis apņemās uh, piekopt kopīgu politiku, ievērojot um, sara grūtības, ko var uh, radīt šī joma. Turklāt tas ir devis papildus politisku impulsu šajā jomā. Komisija pagājušajā gadā uzsāka iniciatīvu ar atsevišķām dalību valstīm un organizācijām, un um, aizvien vairāk um, organizācijām un pārstāvjiem ir, bijuši, ir bijusi iespēja paust savu nostāju par šo politiku. Mēs uh, esam uzklāsījuši arī komisijas uh, viedokli par uh, komisijas viedokli šajā komisijā, komitejā, un tā, par to mēs tikām runājuši arī Stokholmā jūlijā ministru sanāksmē. Un tieši tāpēc es priecājos, ka Lopesa Agijāras kungs uh, ir varējis uh, ierasties uz šo pasākumu, kaut arī termiņi bija ļoti īsi. Uh, Mums ar ministriju Beatrisi Āsku ir radies iespējas, ka dalību valstis tomēr ir relatīvi vienprātīgas uh, par šo jautājumu. Ja migrācija tiek pareizi vadīta, tas varētu būt izdevīgi visiem, gan atsevišķajām dalību valstīm, gan Eiropas Savienībai kopumā, bet arī izcelsmes valstīm un atsevišķajiem imigrantiem. Kad uh, ja mēs vēlamies uh, realizēt Lisabonas stratēģiju, attīstīt Eiropu par konkurētspējīgu telpu, tad mums uh, būs nepieciešams vairāk darba spēka un mums būs nepieciešami lielāki migrācijas apjomi, jo mums nāksies saskarties ar demografiskām problēmām. Šobrīd mēs atrodamies ekonomiskās krīzes situācijā, tomēr mums ir jāņem vērā, ka šī Nu, programma aptver piecus gadus, un uh, saimnieciskā situācija šajā laikā mainīsies. Tāpēc mums ir jāizrāda politiskā grība, un jau šobrīd jāsāk īstenot reformas, kas nodrošinātu, ka Eiropas Savienība nākotnē varēs piesaistīt kompetentu darba spēku. Stokholmā mēs vienojāmies arī par to, ka ir jāatbild uz jautājumu, kā var tikt izveidota kopīga imigrācijas politika un kā migrācija varētu sniegt pozitīvu efektu uz uh, saimnieciski uh, sociālo situāciju ne tikai Eiropā, bet arī trešajās valstīs. Uh, mums ir jācīnās arī pret nelegālo imigrāciju, par to mēs visi esam vienisprātis. prātis lai nodrošinātu ti, eh, drošības eh, pamatprincipus. Tomēr mēs nevaram kavēt legālo imigrāciju un eh, mēs nedrīkstam atteikt politisko patvērumu. Grupas, uz kurām tas attiecās, nedrīkst tikt ignorētas, un tieši Stokholmas programmā tiek runāts par to, kā labāk uh, var cīnīties pret ilegālo imigrāciju, nelegālo. Mēs runājam arī par migrācijas uh, spiedienu Eiropas Savienībā. Tas mums visiem ir liels izaicinājums, un mums ir nepieciešama pieeja, kas ir dzīvotspēja gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tāpēc mēs uh, šeit runājam arī par izraidīšanu Mūsu mērķis ir izrādīt solidaritāti dalību valstīm un trešajām valstīm, ņemt vērā to valstu intereses, kuras um, konstatē patvērumu, lielu spiedienu uz patvērumu sistēmu un kurā ir pastiprināta imigrācija. Mēs runājām par um, kopīgas uh, patvērumu sistēmas izveidi. Uh, lai uh, patvērumu prasītājs um, varētu rēķināties ar vienādu attieksmi jebkurā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Šī sistēma ir jāattīsta, tā ir jāpadara efektīvāka, bet vienlaikus uh, mums ir jānodrošina pieeja patvēruma mm, pieprasīšanas sistēmai un jāveido šī sistēma uh, kop saistītāka, koherentāka prezidentūra eh, pievērsīs uzmanību tam, lai šī Stokholmas programma atbilsta pilsoņu interesēm, un tā ir viena no mūsu prioritārajām interesēm. Zviedrijas prezidentūra nākotnē ir apņēmusies šo procesu veidot atklātu un caurspīdīgu, lai lēmu pieņemšanā var piedalīties um, arī sabiedrība un or, sabiedriskās organizācijas. Es domāju, ka uh, rudenī mums ar Eiropas parlamentu notiks uh, konstruktīva diskusija, un mēs gribam uzsvērt, ka jūsu darbs ir ļoti svarīgs, lai tiktu sanāk, panāks konstruktīvs rezultāts. Galu secinājums ir tāds, ka uh, šeit var labi savvārtai gan Eiropas parlaments, gan Eiropas Savienības padomu. mums ir jāņem vērā to, ka Eiropa vienmēr ir uzņēmis personas, kas ir bēgušas no savām izcelsmes valstīm politisku iemeslu dēļ, un tas mums ir, šī tradīcija mums ir jāturpina. Turklāt jāgādā, lai pieteikumu izskatīšana notiktu efektīvi un caurskatāmi. Savienu, turklāt jā, tā jābūt savienojumam ar um, starptautiskajām tiesībām atsevišķi, eh, atšķirības um, dažādu dalību valstu likumdošanā noved pie atšķirībām, un tas uh, noved pie, savukārt noved pie situācijas, ka dažām dalību valstīm, situā, dažās dalību valstīs situācija kļūst aizvien spiedīgāka. Tātad patvēruma pieteikumu izskatīšana ievelkas garumā šī iemesla dēļ mums ir nepieciešams uh, harmonizēt likumdošanu. Tas ir ļoti svarīgi. Čehijas prezidentūra ir veikusi ļoti veiksmīgu darbu, lai veicinātu sadarbību, bet arī mēs darīsim visu iespējamo, lai uh, turpinātu īstenot šos priekšlikums. Mēs ļoti rūpīgi uzklausījuši esam to, ko līdz šim Eiropas parlaments uh, diskusijās ir sacījis. Uh, un tas noteikti tiks ņemts vērā nākamo diskusiju sagatavošanā gan padomē, gan parlamentā. Rudenī uh, mēs uh, to turpināsim visās institūcijās, un es domāju, ka šajā virzienā mēs varēsim spērt pareizes soļus. Darbs patvērumu meklēšanas, uh, patvērumu piešķiršanas jomā ir saistīts ar tiesību aktiem, tomēr to īstenošana nevienmēr ir simtprocentīgi bijusi uh, izdevi, izdevusies, pie tā mēs vēl varam strādāt. Ir arī citi ceļi, kas uh, varētu vest pie harmonizācijas ilgtermiņā, proti praktiskā sadarbība, un tāpēc uh, ir ne, šeit lielu lomu spēlē atbilst starptautiska koordinācijas centra izveide, kas nodarbotos ar bēgļu lietām Es domāju, ka parlaments un uh, padomu par to varēs vienoties šajā rudenī. Es uh, uh, saprotu, ka parlamentam tā arī ir viena no prioritātēm. Virzienu mūsu darbā rāda uh, tas, ka migrācijas paktā ir norādīts, ka šim birojam ir jātiek ierīkot 2009. gadā Un Zviedrijas prezidentūrā ir ļoti svarīgi, lai šis koordinācijas birojs tiktu izveidots pēc iespējas ātrāk. Mums ir nepieciešama arī kopīga izglītības sistēma ierēģiem, kas ir izšķirīga, taisnīgai un stabilai patvā, sistēmai patvērumu jomā. Šis atbalsta birojs uh, varētu sniegt uh, pozitīvu ieguldījumu harmonizācijas uh, darbā Eiropā. Prezidentūra šo jautājumu uztver ļoti nopietni, mums nav daudz laika, ko zaudēt, un tāpēc es ceru, ka Eiropas parlaments un padome pēc iespējas ātrāk varēs rast uh, vienotu nostāju šajā svarīgajā jautājumā. Arī runājot par uh, Eirodak regulas uh, priekšlikumiem, uh, mēs ceram sasniegt uh, konsensu padomē tuvākajā laikā. Ir vēl um, dažas uh, atrunas, tomēr kopīgā interese ir tāda, ka regulai pēc iespējas drīzāk jātiek um, pieņemtai, lai šī sistēma varētu darboties efektīvāk un caurskatāmāk. Šī iemesla dēļ es ceru, ka arī parlaments uh, konstruktīvi strādās jo mums visiem ir kopīgs mērķis uzlabot Dublinas sistēmu un padarīt to efektīvāku. Es ceru, ka padome un parlaments par to varēs rudenī vienoties, kaut arī man ir skaidrs, ka priekšnosacījumi šeit var mainīties, ja komisija piete, iz, pieteiks um, projektu saistībā ar Eirodaku. Mm, es domāju, ka mums nevajadzētu šeit visu vēlreiz sākt no sākuma, bet vajadzētu īsāk to turpināt. Mēs vēlētos runāt arī par Dublinas līguma grozīšanu un uzņemšanas direktīvu. Šeit mēs neesam pavirzījušies pārāk tālu, bet tuvākajā nākotnē mēs gribētu turpināt darbu kopā ar parlamentu šajā jomā. Es nevienam nebūs nekāds noslēpums, ka padomē šajā ziņā pastāv viedokļu domstarpības, bet mēs esam vienoti uzskatā, ka ir nepieciešama, ka ir svarīga kopēja Eiropas patvēruma meklēšanas sistēma un ka šeit ir iespēja panākt kompromisus. Zviedrija uzņemās um, kā prezidentūras valsts uh, uh, pienākumu, turklāt laikā, kad um, mēs atrodamies diezgan sarežģītā situācijā un kad vidusjūrā mēs esam piedzīvojuši jau vairākas traģiskas situācijas, tāpēc mēs uh, esam atvērti dažādiem priekšlikumiem, kā šo situāciju ir iespējams labot. Situācijas novērtējums arī rāda, ka uh, valstu sadarbība dotu pievienoto vērtību šajā jautājumā un iespējams uh, uh, būtu nepieciešams veidot kopīgu likum, kopīgas likumdošanas um, bāzi. Mums ir jāņem vērā arī sekas, ko tas var radīt dalību valstīm, bet uh, mēs nedrīkstam aizmirst, ka jau uh, pašlaik pastāv vienošanās par likumdošanas harmonizāciju. Hāgas nolīgumā jau mēs vienojamies, ka patvērums sistēmai ir jā, jātiek ieviestai līdz uh, 2010. gadam vēlākais. Tagad uh, šis laika punkts ir pārcelts uz 12. punktu, kad uh, tika pieņemts migrācijas pakts. Migrācijas paktā un Hāgas uh, nolīgumā uh, ir ietverti instrumenti, kas ļaus patvēruma jomu pārvaldīt efektīvāk. Protams, ka mums arī nākotnē ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs varētu pabeigt tos darbus, kurus jau mēs esam iesākuši pagātnē un sasniegt mūsu mērķus, un arī šeit mums ir nepieciešams padomes un parlamenta atbalsts, Ir cilvēki, kuriem būtu nepieciešama aizsardzība, bet kuri nespēja nokļūt Eiropas Savienībā vai citā drošā vietā. Tie ir cilvēki, kas atrodas bēgļu nometnēs, un uh, viņi nespēja ietekmēt savu nākotni. Un Eiropas uh, Savienība, kā arī dalību valstis, var darīt ļoti daudz ko, lai šo uh, cilvēku situāciju uzlabotu. Piemēram, šeit ir um, ļoti svarīga arī jauna nomitināšana. Ar prieku mēs um, varam konstatēt, ka komisija ir iesniegusi projektu par, par nometināšanas programmu pārviet, pārvietošanu un ceru, ka mēs tur varēsim panākt vienošanos. Uh, Situācija vidusjūras reģionā rāda, ka mums ir nepieciešama konkrēta politika. Zviedrija ir pateicīga par resursiem, kurus ir nodrošinājis parlaments saistībā ar padomes lēmumu par Irākas bēgļu pārvietošanu. Mēs novērtējam to, ka parlaments ir noskaņots pozitīvi, kad tiek runāts par uh, pārvietošanas projektiem valstīs ārpus Eiropas Savienības. Es ļoti labi izprotu problēmas, ar kurām jāsaskars Maltai, Kiprai, Grieķijai un Itālijai, un es saprotu, ka viņi prasa lielāku solidaritāti starp Eiropas Savienības dalību valstīm, lai mazinātu migrācijas spiedienu. Zviedrijas prezidentūra uh, veidos konstruktīvu dialogu ar dalību valstīm, ciešā sadarbībā ar Frontex aģentūru un mēģinās atrast īstermiņa un ilgtermiņa risinājumus, lai veiksmīgāk cīnītos ar migrācijas izraisītajām problēmām. Mm, kontaktiem starp valstīm, kas uh, starp cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā un trešajās valstīs, ir uh, svarīgi saimnieciskajai un uh, sociālajai attīstībai. Uh, cilvēki no dažādām pasaules valstīm tiekoties veicina solidaritāti un sapratni, un mums būtu nepieciešams veicināt šādu apmaiņu, lai nodrošinātu sadarbību arī Eiropas līmenī. Mēs um, apsveicam lēmumu paredzēt uh, vī, vīzu atcelšanu Rietumbalkānu valstu iedzīvotājiem. Viņ, uh, š, visas šīs valstis ir izpildījušas ceļa kārtas noteikums, iespējams, ar uh, dažādu ātrumu. Mēs turpināsim ar Serb Serbiju un Melnkalni un ceram, ka lēmums padomē tiks pieņemts līdz gada beigām. Uh, Tas ir arī pozitīvs signāls tām valstīm, kas pašlaik nebauda uh, bezvīzu režīmu, bet es ceru, ka visas, dalī, visas uh, Balkānu valstis, kad uh, kolīdz tās būs izpildījušas uh, kritērijus, varēs baudīt bezvīzu režīmu. Un to mēs uh, varēsim, par to mēs varēsim ce, uh, septembrī, uh, rudenī šeit uh, parlamentā pārliecināties. Uh, mēs turpināsim darbu arī pie vīzu informācijas sistēmas. Tā gan vēl nebūs gatava decembrī, kā tas bija sākotnēji plānots, jo ir radušās tehniskas problēmas. Tomēr es vēlētos uh, cerēt, ka uh, sistēmas nodošana eksploatācijā neaizkavēsies vēl vairāk, jo tas noteikti atvieglotu pieteikumu izskatīšanu, ieviešot uh, biometrisko datu sistēmu tā ir viena no svarīgākajām reformām, kas um, ir nepieciešama kopējās vīzu politikas jomā. Prezidentūra uzskata, ka mums ir, uh, mūs gaida ļoti grūts darbs, un es priecājos par sadarbību ar parlamentu. Pateicos visiem par uzmanību un labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus un komentārus. Paldies. Paldies, <clears throat> ministra kungs, par šo priekšlasījumu. Mēs tagad vēlamies arī uzsākt diskusijas. Un kā jau es uh, iepriekš teicu, es aicinu ievērot laika grafiku, lai mēs varētu arī piedāvāt eh, pēc iespējas lielākam skaitam uh, dalībnieku izteikties, pārstāvot uh, plašu skaitu politisko grupu. Un tā tad Eh, Kelers kundze, jūs kaut ko vēlaties teikt? Tā tad Kelers kundze jau ir pieteikusies. Un tad no Stēlas kungs. Tad, tad ierosinu, ka, ka mums varbūt arī ir jāierobežo pieteikšanās skaits ar domu, lai mēs varētu savus diskusijas pabeigt vajadzīgajā laikā. Bet tagad sāksim. Buzudila kungam vārds. Tātad trīs minūtes Eiropas tautas partija. Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies ministram par priekšlasījumu no EPP grupas puses šajā parlamentā. Es varu apliecināt, ka mēs esam gatavi sadarboties ar jums nākošajos mēnešos, lai uh, atrisināt veiksmīgi uzstādītos uzdevumus. Un uh, šī joma patiešām ir tikpat svarīga kā daudzas citas svarīgas uh, jomas, jo šie procesi notiek ne tikai Eiropas Savienībā, bet, ja tā var teikt, tie notiek gan uz zemes, gan arī jūrā daudzkārt. Un mana valsts Malta Eh, pašlaik nodarbojas ar to, ka 85 eh, um, eh, imigrantus izglāba 75 jūras no Lampedūzas, un tātad viņi tagad ir jāievada ar speciālu kuģi, tas viss ir uh, diezgan pretrunīgi, bet uh, strādājot pie šī jautājuma, mums ir jāpārvar uh, pretrunas, <clears throat> cenšoties to darīt racionāli un sapratīgi. Bet cilvēki mums uzdod jautājumu, ko tad īsti dara Eiropas Savienība šajā sakrā un cik efektīvi strādā uh, Savienība. Es gribētos atbildēt gribētu jums atbildēt no visas eh, sirds, eh, sakot, ka diemžēl tik efektīvi, kā vajadzētu būt, viss nav noritējis, un tāpēc jūsu palīdzība tuvākajos mēnešos būs ļoti svarīga. Jūs runājāt par Stokholmas programmu, un, kā jau es teicu, mēs varam apliecināt, ka esam šajā ziņā gatavi ar jums sadarboties. Bet šie ir arī plāni, kas iesniedz nākošo piecu gadu garumā. Kas mūs interesē šodien? Šodien mums interesē, lai tie jautājumi, par kuriem mēs esam vienojušies, konkrēti imigrācijas un patvēruma pakts, kas tika noslēgts pagājušajā oktobrī, novestu arī pie eh, tā eh, līmeņa, eh, praktiskā līmeņa, kas jau ir pamatots teoretiskajās vienošanās. Un tā ir jānodrošina imigrācijas pakta adekvāta ieviešana dzīvē. Ir tāpēc arī jāturpina cīnīties un efektīvā veidā cīnīties ar nelegālo imigrāciju. Mums ir vidusjūrā uh, nelikumīgi nesankcionēti ceļi, pa kuriem pārvietojas nelegāli imigranti. Tas ir uh, Šāda praksa ir jābeidz, šie ceļi ir jāslēdz. Un, lai mēs varētu tam pielikt punktu, tad mums ir arī jānodrošina tas, tad mēs arī nodrošināsim to, ka beigsies eh, cilvēciskās traģēdijas. Un tā tad eh, cenšoties pastiprināti, koordinējot, tad iekviešanas iniciatīvas arī palīdzēs šajā situācijā. Treškārt, sadarbība ar trešajām valstīm. Ir pilnīgi skaidrs, ka ja nevien mēs nodrošināsim to, ka būs sadarbība ar trešajām valstīm, īpaši ar izcelsmes valstīm, bet arī dažos, dažos gadījumos tās būs tranzīta valstis. Ja mēs nenodru, nenodrošināsim šo sadarbību, tad nekad nebeig, nepienāks šiem procesiem beigas. Uh, Un, piemēram, tādas valsts kā Lībija nekad neapturēs nelegālos ceļus. Tālāk solidaritātes instrumenti. Jā, es to esam drīz beigšu. E, Dienvidu e, dalību valstīm ir nepieciešami solidārie instrumenti un visbeidzot Eiropas um, patvērumu meklētāju birojs atbalsta birojas ir prioritāte, un mēs esam eh, ļoti cieši nolēmuši sadarboties, lai eh, ātri gūtu rezultātus. Paldies, Bazotīla kungs, Morales kungs, lūdzu, atgādinu vēlreiz par trīju minūšu ierobežojumu. Paldies, priekšsēdētāji, es runāšu īsi. Paldies, ministra kungs, par savu priekšlasījumu. Uz Zviedrijas prezidentūru, tāpat kā Somijas prezidentūra pirms desmit gadiem, ir uzstādījusi svarīgus mērķus, bet viens no pirmiem jautājumiem, ko vēlos uzdot, uzdot ir, kas tad uh, ir noticis šajā laikā ar tiem priekšlikumiem, kuri tika sagatavoti. Un um, mums arī interesē Eh, tas, lai ļoti reāli varētu šo politiku realizēt piekam īsā laikā. Kaut eh, jautājums ir kļūst sarežģītāks. Mēs arī apsveicam to faktu, eh, ka ļoti daudz, kas ir panākt iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā, strādājot pie patvēruma pake, jautājuma paketes. Un mans jautājums ir šāds, kaut jūs nepieminējāt šos aspektus, vai jūs strateģiskā veidā arī novērtējat to, ko parlaments paveica iepriekšējā sasaukumā un uh, ko vajadzētu ļoti rūpīgi turpināt uh, šim sasaukumam, aizstāvot uh, paferu meklētāju tiesības īpaši sakarā ar konkrēto ziņojumu, kurā tika pamatprincipi izvirzīti, lai būtu šis jautājums līdzsvarots. Un tas, protams, nekādā veidā nav pretrunā ar to, ko teica Busetilkungs par to, cik neatliekam ir nepieciešama palīdzība dienvidu valstīm. Un būtu ļoti interesanti uzklausīt, kā jūs šo vīziju uztvērāt 1999. gadā un kāds progress ir panākts un ar prieku uzklausīju visu to, ko jūs teicāt par šo paketi. Paldies! Tagad uh, Henis Plasārta kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies ministra kungam, paldies par jūsu uzrunu. Mums uh, bija iespēja visam īsi uh, parunāties pirms šīs sēdes, un uh, es uh, ļoti labi uztvēra to, ka uh, Zviedrijas prezidentūra ir pietiekami ambicioza un mēs noteikti sniegsim tai atbalstu. Uh, kāds, uh, un konkrēt tā Bustilkungs jau minēja uh, vienu lietu, tas ir, ka uh, trūkst solidaritātes starp dalību valstīm, un tas ir ļoti nopietnas šķērslis, lai izveidotu kopīgu patvērumu politiku. Ja mēs raugamies, kāds ir Frontex devums, kādas ir pieejamās zināšanas, tad jā, ir valstis, kurām šis patvērumu jautājums ir vissmagākais, kuras to izjūt vistiešāk. Es nedomāju, ka voluntārisms kaut ko īpaši dos, voluntāra pieeja kaut ko dos Eiropas Savienībai, ja, piemēram, tiks izstrādāt kāda pārvietošanas politika. Lielākā daļa šī parlamenta iepriekšējā sasaukuma laikā norādīja, ka mēs eh, nevaram eh, pieņemt kādu brīvprātīgu līgumu, bet šim līgumam vai vienošanai ir jābūt uh, obligātai. Tātad katrai Eiropas Savienības dalībvalstī būtu jāuzņemās savu atbildību un nepietiktu tikai ar uh, skaistiem vārdiem padomē. Es uh, ļoti ceru, ka Zviedrijas prezidentūra varēs rast veidu, kā padarīt šādu vienāšanos obligātu, it īpaši divpusē kontaktu veidā. Flotras kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu uh, sveikt uh, ministru no valsts, uh, kura pati savā teritorijā ir uzņēmusi vislielāko Irākas bēgļu skaitu. Zviedrija ir īsta līdera valsts, un tas jums dara godu, un tas arī dod jums leģitīmu pamatu nāk klajā ar šīm iniciatīvām. Es gribētu vairāk informācijas par sarunām, kuras uh, komisija cer uh, noslēgt. Es tātad gribētu dzirdēt jūsu pozīciju. Uh, Runa ir par sarunām ar Lībiju. Par šīm sarunām, vai līdz gada beigām tiks noslēgts nolīgums, vai imigrācija šajā nolīgumā būs būtisks punkts. Un uh, Katrā ziņā šajā sakarībā būtu jārisina imigrantu uh, tiesības un uh, nerepatriešanas uh, prasība ir jāievēro. Itālija šobrīd šo ne, repatriāšanu, repatriešanu nepiekopja. Šāds gadījums gan notika, un to ļoti spēcīgi nosodīja apvienotās nācijas un citas organizācijas, un tāpat arī Eiropas padomu un arī komisija. Bet tā tad attiecībā uz šo repatriešanu pastāv risks, ka cilvēki varētu uh, ciest no vardarbības, ja viņi tiek re repatriēti. Un Busatilkungs jau pats ir bijis vienā migrantu uzturēšanas centrā Lībijā. Un mans jautājums ir tāds. Tātad, kādā veidā mēs, Eiropas Savienība un jūs, uh, prezidentūra varēsiet garantēt to, ka tie cilvēki, kas, teiksim, ne, nelegāli atrodas Francijā un kas tiek nosūtīti atpakaļ uz Lībiju, ka pret viņiem attiecas ar cilvēku cieņu, jo pretējā gadījumā mēs paši vājinām savas valsts demokrātiju un. Tas nekād nav pieļaujams. Otrais uh, punkts Jūs runājat par Dublinas nolīgumu, un, lai šis Dublinas nolīgums tik tiešām būtu efektīvs, manuprāt, ir nepieciešams uh, to uh, atmest. Trīs uh, eh, iemeslu pēc. Pirmais. Ja mēs vēlamies, un es domāju, ka tas ir Eiropas patvērumu politikas mērķis, mums ir nepieciešams Eiropas mērogā definēt, noteikt attiecīgo politiku pret šo personu un jānosaka režīms tāds, lai pati persona, šis patvērum meklētājs, varētu izvēlēties valsti. Eh, Dubliņas nolīgums šobrīd aizliedz šādu izmēli. Tātad cilvēks automātiski tiek eh, nozīmēts, nosūtīts uz uh, zemi, uh, kurā viņš ir pirmo reizi Eiropas Savienībā ieradies, bet varbūt šim cilvēkam nav nekāda ne kultūras, ne vēsturisko saikni ar šo valsti. Un tas pilnībā ir pret mūsu mērķi nodrošināt šo patvērumu meklētāju integrāciju. Otrām kārtām cilvēki, kas ir uh, uh, ieradušies no citas Eiropas valsts, viņi neuzdrošinas prasīt uh, patvērumu, jo viņi baidās, ka viņi tiks nosūtīti atpakaļ uz tādu valsti kā Grieķija, piemēram, uh, kurā mēs skaidri zinām, kāda situācija ir. Tā tad tas kļūst par patiesu mēķi starptautiskajai uh, cil, cilvēku aizsardzībai. Un trešais punkts. Ah, ko jau labi raksturoja, ko jau labi saprot Itālijas un Grieķijas un Maltas kolēģi, tātad šīm valstīm ir milzīgs uh, smagums jāiznes migrācijas jomā. Uh, tātad mans jautājums ir tāds, kādā veidā mēs varam atbildēt uz uh, šiem ļoti būtiskiem jautājumiem vai sekām, kas izriet šobrīd no Dubliņas nolīguma. Paldies, Flotras kundzei, Kirkopkungs. Kirkopa kungs. Paldies, priekšsēdātāji. Es atvainojos, ka es palaidu garām dažas uh, mana kolēģa piezīmes. Es uh, kādreiz esmu bijis. Uh, pursuit, you... Migrācijas uh, ministrs uh, apvienotie karalistē. Es vienkārši gribēju izteikt dažus komentārus. Man šķiet, ka ir skaidrs, ka mums ir jānošķir imigrācijas jautājumi un patvērumu jautājumi. Divas šīs jomas es pats vienmēr esmu uzskatījis, un vēl jau vairāk kā jurists. Jāsaka, gan, ka jurists šeit nav īpaši populāri, bet kā jurists es esmu sapratis, ka noteikumi ir notikumi, un imigrācijas noteikumi arī ir jāievēro. It īpaši, ja šie noteikumi ir katras valsts, eh, nosaka nacionāls, katras valsts nacionālās intereses. Tātad tie ir jautājumi, kas ir svarīgi katrai valstī. Runājot par patvērumu. Ir 51. ANO konvencija, mēs balstāmies uz to, bet man šķiet, mēs esam apmaldījušies, jo patvērums, patvērumu prasīšana regulāri tiek izmantota, lai ļaunprātīgi pārkāptu šo imigrācijas noteikumu sistēmu. Manuprāt, nedrīkstētu pieļaut Eh, šo patvērumu izmantošanu tādā veidā. Tikai cilvēki, kuriem patiesi nepieciešama aizsardzība, varētu to izmantot. Un es domāju, ka mums jāpieņem daudz stingrāk līnija, kopīgi strādājot, lai eh, nepieļaut šādu rīcību no to valstu puses, kuras burtiski aicina un veicina eh, šādu migrantu ieplūšanu. Jo šie cilvēki arī nokļūst reālās briesmās savai dzīvībai. Viņi uh, ir apdraudēti ceļā uz Eiropu, tāpat arī Eiropā, bet ir Lībija un citas valsts, kas atbalsta šādu uh, migrācijas plūsmu. Tas liek milzīgu spiedienu uz Eiropu. Tas ir slikti ne tikai Eiropai, bet arī pašiem cilvēkiem, pašiem imigrantiem, jo, kā mēs zinām, viņi bieži vien ceļo pa jūru un iet bojā. Es domāju, mums jābūt daudz, daudz stingrākiem, kā es teicu. Mums tāpat ir jāpalīdz arī tām valstīm Eiropā, kurām nav tik liela resursi kā dažām lielajām valstīm, un kurām šobrīd Eiropas Savienības perifērā zonā ir eh, jātiek galā ar milzīgu pārmērīgu spiedienu un uh, izmaksām, un ļoti daudz jāsaka uzgriež viņiem muguru. Mums ir jāpalīdz tiem, kam ir nepieciešama palīdzība, bet mums ir jāsaprot arī katras valsts, eh, katras nacionālās valsts tiesības nospraust savus imigrācijas noteikumus, un arī tur būtu jāsniedz atbalsts. Thank you. No. Paldies, uh, Savaras kungs. Boa tarde, uh, senhor ministro. Muito obrigado, senhor presidente. Uh, paldies, priekšsādātāji. Ministra kungs. Es gribētu norādīt, ka, ja mēs runājam par regulāro vai legālo migrāciju, problēma, manuprāt, tiek aplūkota no nepareiza redzeslēņķa migranti, kas ierodas Eiropā no uh, dienvedu valstīm, galvenokārt no Āfrikas valstīm, viņi bieži vien ierodas uh, caur Lībiju. Un uh, bieži vien tās ir personas, kas ir, kas lūdz patvērumu Eiropas Savienības valstīs un bieži vien arī to saņem. Tātad ir svarīgi raudzīties ne tikai uz imigrācijas saknēm, iemesliem, bet jādomā arī par to, kā mēs patvērumu politiku varētu izmantot kā drošu līdzekli, ko cilvēki šie patvērumu meklētāji var uh, droši izmantot. Es pieņemu, ka šiem patvērumu meklētājiem ir tiesības uh, lūgt patvērumu. Mums jādomā par to, kā mēs varam mainīt Frontex aģentūras uh, mandātu, lai tiktu ņemtas vērā patvērumu meklētāju tiesības. Tātad te daudz tik runāts par, cīņas, par cīņu pret uh, nelegālās imigrācijas uh, saknēm, pamatiem. Jā, protams, tas izklausās viss ļoti skaisti, to ir viegli pateikt. Bet, protams, ir daudz sarežģītāk darīt kaut ko praktiski, reāli, lai cīnītos pret šīm saknēm. Varbūt, ka mēs esam nereāli savos uh, plānos, mēs varbūt latiņu uzliekam pārāk augstu, un principā tas nozīmē, ka mēs uh, negūstam nekādus panākumus, un, manuprāt, tādas politiskās nostādnes kā cīņa pret uh, noziedzību, cīņa pret narkotiku tirgošanu, tas viss ir ļoti skaista retorika, bet ļoti grūti ieviešam dzīvē. Tāpat es domāju, ka nožēlojam tas, ka, kļūs, ka trūkst solidaritātes starp Eiropas Savienības valstīm, un mēs zinām, kā, bet tas laikam ir uh, sekas eh, šīm nereālajām politikas nostādnēm, es gribētu lūgt Zviedrijas prezidentūru apstāties un pārdomāt imigrācijas politiku un to, ka ļoti bieži šīs imigrācijas politikas ir pārāk nereāls. Un uh, bieži vien tas ir tāpēc, ka trūkst uh, reāla skatījuma uz uh, amorālu situāciju. Ja cilvēki noslīkst okeānā, ja viņi iet bojā uh, saspiestos apstākļos kuģos, jo mandāts kas varbūt ļautu šos cilvēkus glābt, ir neskaitni definēts, tad tas noteikti nav pareizi. Tā tad eh, jebkurai, eh, jebkuriem noteikumiem ir reāls sekas. Paldies. Pakačio kungam vārds, Borgecijo kungam vārds. Grācie, prezidente. La... Paldies, priekšsēdētāji. Protams, cilvēki, kas tiek vajāti savās valstīs un viņu tiesības uz patvērumu Eiropas Savienībā netiek apšaubītas. Bet šo jēdzienu nevajadzētu izkropļot un izmantot neadekvāti. Mēs jau zinām, ka situācija Maltā, Itālijā un citās valstīs ir negodīga. Šīm valstīm ir jācīnās ar nelegālo imigrāciju, tādā apmērā, kā viņiem pietrūkst uh, spēka. Bieži vien uh, šī migrācija saistīta ar kriminālām darbībām un terorismu. Visi šie uzdevumi ir pietiekami svarīgi, bet uh, mēs nedrīkstam nākt klajā ar kaut kādām atrunām. Šķiet, ka Zviedrijas ministrs detalizēti neiedziļinājās vienā jautājumā. Es gribētu, lai Eiropas Savienība no savas puses būtu patiesas apņēmības pilna preventīvi rīkoties. Tad, kad tiek dot solījumi, jāatcerās, ka arī jāveic reāli darbi tajās valstīs, kas ir imigrācijas tranzīta valstis. Ko Eiropa dara, piemēram, Āfrikā, lai censtos novērst šīs imigrācijas plūsmas, lai varētu uzraudzīt tās cilvēku plūsmas, tos cilvēkus, kas bieži vien tiek nelegāli transportēti. Es gribētu uzsvērt to, cik uh, svarīga ir nepieciešamība atbalstīt visas tās valsts, kurās šobrīd ir tā teikt frontes priekšējā līnijā, kuras ir vismagāk pakļautas imigrācijai. Protams, nerepatriēšanas princips ir viena lieta, bet ir eh, tam visam nepieciešama arī resursi. Eh, pēdējo gadu laikā Itālijas valdībai ir nācies eh, uzņemt milzīgu skaitu migrantu, un Es domāju, ka visi šie skaistie vārdi un deklarācijas, ko mēs uh, dzirdam no Eiropas institūcijām, es domāju, ka būtu labi, ja tam visam sakot vārdi. Marks and considerations of the coordinators of the political groups becomes the time to. Tātad <clears throat> tagad mēs varbūt sagaidīsim, ka ministra kungs atbildēs uz šo pirmo jautājumu uh, raundu, un tad atkal uzsāksim otro jau, raundu. Lūdzu, ministrs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies par interesantajiem un konstruktīvajiem komentāriem. Varbūt sākšu ar to, ko teica Busatil kungs. Tiešām tā situācija, kurā atrodas Malta, ir sarežģīta. Es pats arī esmu bijis eh, Maltā, lai iepazītos uz vietas eh, to, kāda tur ir situācija, iegūt informāciju. Uh, un eh, lai veidotu eh, reālus risinājumus, bet tomēr šeit mēs ātri nevarēsim neko aizšķērsot. Mums ir jānodrošina tas, lai mēs varam izdarīt visu iespējamo, lai izveidotu saprātīgu un gudru dialogu trešajām valstīm. Uh, Flotras kundze arī runāja par eh, tādu jautājumu, kā attiecības starp Eiropas Savienību un Lībiju un kā vienoties uh, par struktūru, kā uh, šīs attiecības veidot. Un Baro uh, kungs, komisijas viceprezidents, dosies uz Lībiju rudenī. Es domāju, ka tas varētu palīdzēt Lai gan mums ir jau ir kontakti un dialogi ar trešajām valstīm, lai varētu nodrošināt uh, cilvēku uh, aizsūtīšanu atpakaļ, repatriāciju un arī viņu vajadzības nodrošināt, bet mums ir vēl vairāk savi resursi jāizmanto. Runājot par profesionālās ekspertīzes veidošanu par migrācijas jautājumiem. Tāda mums ir uh, apvienoto nāciju uh, īpašā komiteja. Bet kā prezidentūrai uh, sasaistīt uh, pārvietošanās, ja migrācijas divus aspektus un traktēt tos le legālā un nelegālā. Nelegālā ir visbīstamākā legālajai ļaužu pārvietošanās um, tendencē. Un uh, šis arī tiks uzsvērts Stokholmas programmā, ja mūsuprāt šīs atšķirības ir ļoti svarīgas. Morāles kungs, jūs runājāt par strateģisko pamatojumu un par to, vai šīs um, pagaidu programmas gars tiks pārcelts arī uz Stokholmas programmu saistībā ar to, kas agrāk bija pasaulē svarīgs un kas tagad, bet cenšoties atrast līdzsvaru starp vajadzībām no vienas puses kā ierobežot, no otras puses kā būt atvērtiem. Šī te līdzsvaru esamība būtu ļoti svarīga. Enis Plašāda kundze e, pieminēja solidaritāti, un patiešām tas ir ļoti svarīgi, lai šī te slodze sadalītos, un ir jau panāktas vienošanās par juridiskajiem instrumentiem, uh, Eh, darbs šajā virzienā ir jāturpina, ņemot eh, vērā solidaritātes principu. Pavisam pareizi Kirkopkungs uzsvēra to, eh, ka ir tiesības cilvēkiem lūgt patvērumu un pārvietošanās ir vairāk iespējumu kopums. Bet runājot par juridiskajiem aspektiem, mums ir jāaprūko atsevišķo dalību valstu vajadzības, lai varētu dalību valstis pieņemt lēmumus, cik daudz ir nepieciešami um, imigranti kā darba spēks, un lai tiešām varētu arī būt tā, ka šie cilvēki, kuriem ir nepieciešams patvērums, varētu to pieprasīt un saņemt. Un visbeidzot, tā varēs, kungs Jūs akcentējāt sistēmas aspektu, mums jau ir likumdošanas normas izstrādātas, bet, uh, un Eiropas Savienība nevar atteikties no savajiem uzdevumiem un atbildībām šajā jomā. Mēs arī atbilstoši izstrādājam likumus, un uh, mēs šajā virzienā varu uh, teikt droši strādāsim. Bargecio kungs, jūs uzdevāt jautājumu par preventīvajiem pasākumiem Protams, ja mums ir dialogs, kas pārsniedz Eiropas Savienības robežas, tad mēs, prezidentūra, uzskatām, ka šeit mums ir uh, tieši sasaist starp uh, migrācijas jautājumiem un politikas jautājumiem. Mums arī būs īpašas konference Malmē, kurā mēs sasaistīsim migrācijas un attīstības jautājumus, aplūkosim šādā kontekstā. Uh, Paldies, ministra kungs, par jūsu uh, precīzo atbildi uz uh, jautājumiem. Un tagad atkal es gribu jums visiem atgādināt, cik svarīgi ir ievērot laiku un sākam otro raundu. Katram ir atvēlēts laiks pusotra minūte, maksimāli divas minūtes. Lūdzu, lūdzu, es vēlreiz atgādinu, ļoti svarīgi būt konstruktīviem. Koraca Biltas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, iesākumā gribu teikt to, ka esmu ļoti lepna un uh, priecājos, ka Bilstrēm kungs ir iedies šeit pie mums un viņš ir pazīstams profesionālis šajā jomā, un šie jautājumi, kad nonāk viņa rokās, tiek droši risināti. Vēlreiz paldies par jūsu uzturēšanos mūsu vidū. Par situāciju Zviedrijā un kāda ir darba spēka eh, migrācijas likumdošana. Eh, vajadzētu to ieviest varbūt īsā laikā vēl efektīvāk. Un runājot par uh, patvērumu meklētāju atbalsta biroju darbu, būtu jauki, ja jūs varētu mazliet sīkāk eh, par šo te uh, sarunu statusu padomē un kā Zviedrijas prezidentūra tās vadīs. Es arī pārstāvu Libe komitejā EPP Un tāpēc varu teikt, ka esmu ļoti gandarīta, ka jūs esat eh, pieminējis eh, vīzas eh, liberalizācijas procesu Rietumu Balkānu valstu sakarā. Un ceru, ka likumdošana atbilstošā tiks pieņemta līdz šī gada beigām, lai mēs nenoslīgsim birokrātiskos procesos, jo mūsu rokās ir simtiem uh, un tūkstošiem cilvēku dzīves, kuri uzskata, ka viņi pašlaik dzīvo kā cietumā. Un tā ceru, ka mēs līdz gada beigām nonāksim līdz vienotam secinājumam. Paldies! Siplas kundze lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, ko Eiropas Savienība dara? Tā šis jautājums mums tiek uzdots aizvien biežāk, un es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu vairākos jautājumos konkretizēt, uh, ko dara uh, nacionālās uh, valdības un nacionālie iekšlietu ministri. Uh, jautājums, kuram jau pies, pieskārās Bilstrēma kungs, tomēr nav pastāvīga garantija tam, ka uh, tie, kuri vienojas par kopīgu pozīciju, to konsekventi īsteno savās uh, mītnes zemēs. Tā ir pieredze, kuru mēs esam guvuši daudzās valstīs. Jo, ja, piemēram, kāds uh, Berluskonī kungs jau tagad paziņo, ka komisija, mm, ja runājam par, um, ka komisija ir jāturas um, ārā no tādām lietām, ka tiek runāts par bēgļu atgriešanu Lībijā, uh, Es nevaru piekrist, ka viņš ievērotu mūsu uzvedības normas un mūsu tiesiskās normas. Man rodas jautājums, kāda mums ir iespēja, kā Eiropas Savienībai uh, ir ievērot šeit uzvedības noteikumus. Runājot par nelegālo ieceļošanu, es uh, uzdodu sev citu jautājumu, cik uh, apņēmīga Zviedrijas prezidentūra ir nonākt pie precīzām kvotām, uh, Un um, kā mēs varam garantēt, ka uh, cilvēki, kas tiešām ir spāst, uh, spiesti bēgt no savām mītnes zemēm, tiek uh, taisnīgi uh, sadalīti pa Eiropas zemēm? Es nedomāju, ka. Um, es domāju, ka ir nepieciešams. Um, taisnīgs sadalījums pa uh, valstīm. Tomēr, ja mēs pavērojam um, šo bēgļu skaitu, tad es uzskatu, ka taisnīgs sadalījums varētu uh, noslogot arī pārējās valstis. Tas nebūtu pārāk labi. Es esmu pārliecināta, ka ar, runājot par šādu taisnīgu sadalījumu, mēs varētu ielikt vienu pamatakmeni, ko darot uh, cīņā pret nelegālo ieceļošanu. Tas um, attiecās um, uz uh, nelegālo ieceļošanu, kas uh, mazina uh, iedzīvotāju vēlmi akceptēt legālo ie ieceļošanu, uz ku kura mums ir nepieciešama. Paldies! Monsieur Michel, ancien komisār. Vārds Mišel kungam, bijušiem komisāram. Nav ieslēgts mikrofons runātājiem. De faire la distinction Jā, paldies. Es domāju, ka ir ļoti skaidri jānodala imigrācijas problemātika un uh, patvēruma uh, problemātika. Uh, šīs divas koncepcijas nedrīkst uh, izmantot uh, nepareizā veidā. Bet ir viena lieta, kas mani, uh, zināmā mērā, satrauca uh, ministra prezentācijā. Uh, ir viens elements, par kuru es neko šajā uzrunā nedzirdēju. Tas ir uh, jautājums. Jūs, ministra kungs, šķiet, tas esat ļoti uh, satraukts, lai nodrošinātu, uh, piemēram, darba spēku Eiropas valstīs, un es šīs rūpes zināmā mērā varu saprast, bet jūsu teiktajā es nevienu vārdu nedzir nedzirdēju par to, cik bīstam ir smadzeņu noplūda. Jaunatīstības valstis, no kurām nāk imigrācijas plūsmas, ir tām ir problēma šī smadzeņu, šī zināšanu, inteliģento cilvēku noplūde, un tas mani satrauc ka šis jautājums netika minēts, jo tas tikai veicinās tādu politiku, kura, eh, tā teikt, nosūks šīs palēkās šūniņas no attīstības valstīm, kurām šīs smadzenes šie cilvēki ir vitāli nepieciešami. Āfrikā ir nepieciešami inženieri, skolotāji, pasniedzēji, eh, ārsti, ir nepieciešamas medmāsas Āfrikā, un tikko kā šie cilvēki iziet no skolas, eh, viņi cenšas pamest valsti. Un es tāpēc gribētu pievērst lielu uzmanību šai dimensijai. Ja mēs gribam veidot savu politiku, mēs nevaram eh, šo aspektu izlaist no sava redzes loka. Mēs nedrīkstam būt pārāk pragmatiski un pārāk uh, materialistiski, tikai nodrošinot uh, Eiropas uh, valstu vajadzības. Varbūt, ka ir citi veidi. Mēs redzam, ka mūsu pašu valstīs ir bezdarbs un varbūt ir citi veidi, citas stratēģijas, kuras varētu izstrādāt, lai nodrošinātu darbu. Bet nevis paņemt no šīm attīstības valstīm visu izglītotākos cilvēkus. Paldies, Papadopulu kundzei vārds. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Paldies! Ministra kungs, jūs <clears throat> pavisam pareizi akcentējāt vidusjūras eh, baseinu valstis un eh, minējāt to, ko varētu darīt, tomēr es nesaklausīju pavisam precīzu atbildi uz to jautājumu, eh, ko uzdeva mans kolēģis attiecībā uz Kipru, jo Kipru, Kipru ir viena no tām valstīm, kur visvairāk skar nelegālā imigrācija, ar vien vairāk pieaug uh, nelegālo patēru meklētājs skaits. Un tā tad, kā šeit panākt strateģisko uh, sarunu līdzsvaru starp Eiropas Sanību un trešajām valstīm. Kā jūs zinat, kopš 1974. gada mūsu valstī ir uh, okupācijas, ir Turcijas okupācijas armija, un arī šī situācija mums ir ļoti svarīga, jo uh, ziemeļu, uh, salas ziemeļu daļā mums nav administratīvās iespējas, kā ieviest Eiropas saimnības likumdošanu, un ir arī šī te Eh, pelēkā, ja melnā eh, pagrīdas tur, turku ekonomika ziemeļdaļā. Un no turku puses mēs eh, nesam saskatījuši īstu politisku vēlmi atzīt uh, Kipru, lai gan tas nebūtu varbūt tas pats svarīgākais tieši tagad, bet Turcija arī neizmanto nepieciešamos politiskos protokols, lai situāciju risinātu un tā tad vēlos uzdot jautājumu, vai Turcija ar vien vēl turpinās šādi ignorēt Kipras jautājumu. Un vai kaut kādā veidā ir iespējams izrādīt uh, uh pretspēku, jeb uzlikt spiedienu Turcijai šai sakarā? mums arī nevajadzētu izmantot šo situāciju eh, kā uh, argumentu, kas apdraud eh, Eiropas vērtības. Mums ir jāuzsāk konkrēti soļi šajā sakrā. Paldies, nākošā runātāja. Uh, Veids kundze, paldies priekšētāji, paldies uh, ministra Biltrēm kungs par šo interesanto priekšlasījumu un ceru, ka Zviedrijas prezidentūras laikā mums būs vēl iespējams vairāk sēs par šiem jautājumiem runāt. E, mēs arī esam šajā komitejā runājuši par bērnu tiesībām un, un izstājoties spēkā Lisabonas līgumam, mēs piešķirsim šim jautājumam vēl lielāku dimensiju, jo bēgļu bērnu jautājums kļūst arvien asāks. Uh, un kāds būtu prezidentūras eh, viedoklis, kā vajadzētu risināt eh, bēgļu bērnu jautājumu. Es ceru, ka mēs varēsim strādāt pie šiem jautājumiem prezidentūras laikā un varēsim piedāvāt kopīgi sasniegts rezultāts. Paldies! Sierra Kēnī kundze. Es vēlos uh, izteikt pateicību ministra kungam par uh, ziņojumu. Vakar Itālijas premjerministrs izteicās, ka viņš bloķēs Eiropas padomas darbu, ja Eiropas Savienības pārstāvi turpinās komentēt uh, to, kas notiek uh, ar uh, imigrantu ierašanos Itālijā. īpaši Barokunga eh, sakarā teiktais par eh, cilvēkiem, kur ierodas no Lībijas, ir aktuāls. Es vēlētos ziņāt, kādi starptautiskie likumi tad tiek pārkāpti. Paldies! Blinkevičūtis kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos izteikt pateicību par uh, precīzi izklāstītajiem Zviedrijas prezidentūras prioritāriem jautājumiem, par kur runāja ministra kungs. Eiropas Savienības institūcijas tiek aicinātas eh, nodot arī eh, kompetentu informāciju vietējām pašvaldībām tieši imigrācijas jautājumu sakarā. Un uh, legālā darba spēka pārvietošanās ir tikai labvēlīga ekonomikai, bet uh, tieši lielākajās pilsētās jūt šo migrācijas ietekmi visvairāk. Tāpēc pilsētu municipalitātes arī vairāk runā par uh, šiem te jautājumiem kā problēmu jautājumiem un par kompetences pieaug, sākšanu. Un varbūt, ka tas arī būs viens no prioritīviem jautājumiem Stokholmas programmā. Un eh, vai mēs varētu eh, piešķirt eh, vietējām pašvaldībām lielāks pilnvars imigrācijas jautājumā. Tieši par šo jautājumu gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Bet runājot par darba spēku tirgu, tir, uh, Eiropas Savienībā jāsaka, ka pieaug bezdarbs un diez vai tuvāko divu laikā situācija uzlabosies. Tāpēc es pilnā mērā piekrītu jūsu viedoklim, proti tam, ka dalību valstīm ir uh, elastīgā veidā jāskatās uz šiem darba spēka pārvietošanās uh, aspektiem un uh, Uh, darba spēka tirgus situācija katrā valstī un vai var vai nevar uzņemt darba spēku no Āfrikas valstīm. Atbildot uz um, iepriekš dzirdēto, jāsaka, ka ir arī cita veida situācija, kad darba uh, devēji pieņem darbā uh, cilvēkus no trešajām valstīm, tāpēc, ka tas ir lēts darbas spēks, un līdz ar to uh, citiem arī tiek samazināti ienākumi. Bet noslēgumā gribu teikt, ka jūs ļoti precīzi atbildējāt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Jūs esat ļoti atvērts runātājs. Paldies! Jā, senjor prezidente, serē telegrafiko. Reivindiku. Jā, paldies priekšsādātāji. Es izteikšos pavisam īsi. Uh, Kā jau ir teikts, ka komiteja ļoti labi orientējas imigrā, migrācijas lietās, un uh, mēs varam redzēt, kāds ir uh, uh, šīs migrācijas līmenis. Mums uh, šeit ir jā, jāparedz uh, subsidiariāri aizsardzības līmeņi. Tomēr es, uh, man dara bažas divi punkti. Pirmkārt, tas, uh, ka ka par Hāgas programmu tika teikts, um, kopīgai patvērumu politikai jābūt ir līdz 2010. gadam, un jūs tagad sakat 2012. gadam. Es labprāt gribētu, vēl, es labprāt gribētu uzzināt, kāpēc. Un um, varbūt uh, man nav taisnība, ka, ko es tagad saku, uh, vai tā ir um, procedūra programma, vai tā ir solidaritātes un slodzes sadalīšanas programma. Uh, Mēs, vai to, vai to nevar padomē notikt viņiem vienošanās par solidaritāti un slodzes sadalījumu? 86 miljoni eiro, tas ir mazākais no mm, fondiem, ko mēs esam tam atvēlējuši 2007. 2013. gada finansu pr programmā. Uh, fonds, um, un es tagad citēšu, ir jāizmanto uh, migrantu uzņemšanai un atbalstīšanai. Tas šeit runājam ne tikai par bēgļiem, bet arī par pārvietotajiem cilvēkiem. Es um, gribētu zināt, uh, vai šo fondu varētu papildināt grozot budžetu, jo viena lieta ir atbalstīt patvērumu biroju, un otra lieta ir šie jautājumi. Vai es to pareizi sapratu? Paldies, Bond, kungs. Voorzitter, bedankt. Excellentie, het, het volgende. Ik ga... Uh, priekšsādātāji un ministri Bontes kungs saka, man nav laba sajūta uh, par to, ko mēs runājam šajā sanāksmē, un es to pateikšu kāpēc. Uh, Mēs a, pašlaik novērojam a, milzīgu migrāciju Eiropā, ieceļošanu, un pastāv pat tāds kā paralēlās sabiedrības. Es varu jums teikt, a, ka mums ir nepieciešama legālā migrācija, bet mums nav nepieciešama nelegālā migrācija. No Briseles jūs varat redzēt, ka mēs. Um, dzīvojam noslēgtās sabiedrībās, paskatieties uz Londonu, uz uh, Birmingham, uz citām pilsētām, un jūs jautājat, vai mums ir jāpieļauj migrācija. Varbūt jums darāte to iepriekš pārbaudīt. Es uh, vismaz dzirdu signālus tādus, ka, ka mums vajadzētu atvērt uh, robežas ziemeļāfrikāņiem, un um, tas nozīmē, ka Eiropā ierodos, ir, ierastos uh, 50 miljoni darba migrantu. Es uh, uzskatu, ka ir absurdi runāt par, par um, šādu plānu veicināšanu. Eiropā taču pastāv bezdarbs, un uh, Nīderlandē mēs varam redzēt, ka uh, cilvēki cīnās par maizi un darbu, tāpēc mēs nevaram pašlaik uh, teikt, ka mums ir nepieciešama migrācija, lai saglabātu līdzsvaru darba tirgu. Šajās uh, paralēlajās uh, sabiedrībās, kas rodas Briselē, Rotterdamā un citur, uh, Uh, ir nocietinājies islāms. Tam uh, vajadzētu jūs, uh, jūs darīt bažīgus, kad jūs runājat par šo programmu. Un vēl es gribēju jums uzdot divus citus jautājumus. Vai jūs esat informēts par milzīgajām problēmām, kādas ir Parīzē un jau pieminētajā Rotterdamā? Vai jūs zināt, kādas problēmas tur ir? Un vai jūs uh, esat. Uh, gatavs mainīt um, šo politiku, nepieļaujot 50 miljonu darba migrantu ieplūšanu no Ziemeļāfrikas. Vai jūs tiešām negribētu šo jautājumu pārskatīt? Paldies! Paldies, uh, Lilī kundze! Paldies, priekšsādātāji! Es uh, pateicos. Uh, ministram par šīs programmas izklāstu, un varbūt es teikšu lietas, um, ko ir minējuši jau arī citi kolēģi, tomēr tās ir ļoti aktuālas. Kā jau ministrs sacīja, šodien tika ierosināts, ka um, komisija veidos jaunu programmu bēgļu iekļaušanai sabiedri, bēgļu integrācijai. Uh, Tomēr es esmu pārliecināta, ka tas ir viss jāpātrina. Mēs klibojam, ir jābūt labākai sadarbībai starp dalību valstīm, ne tikai kas attiecās uz bēgļiem un patvēruma me meklētājiem, bet arī uz migrāciju ir jābūt lielākai solidaritātei. Un atbildība ir jādala taisnīgi, jo pretējā gadījumā ir grūti sniegt konkrētas atbildes. Mm, es varbūt atkārtošos, uh, tos atsēja arī citi kolēģi. Uh, šai atbild, šī atbildība nedrīkst būt uh, slodze tām dalību valstīm, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām, kā jau šeit tika nosaukts Malta, Itālija, Grieķija un uh, Kipra. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šīs valstis tiek atstātas vienas uh, pašas uh, Un um, to starpā izceļas um, strīdi, va, piemēram, starp Maltu un Itāliju, vai Itāliju un Grieķiju, Itāliju un Spāniju. Busatīla kungs jau to šodien pieminēja, ka uh, ir nesen notiek, noticis lielāks bēgļu pieplīdums, tomēr tas notiek katru dienu. Katru dienu mēs uzņemam jaunus bēgļus. Uh, Un šo bēgļu uzņemšanu ne, nevarētu būt tikai robežu valsta problēma. Slodzes dalīšanai būtu jābūt saistošai. Arī patvērumu piešķiršanas, um, patvērumu piešķiršana būtu jāskata solidāri. Iespējams, um, šeit ir izskanējuši vairāki negatīvi komentāri par Itāliju vai arī par to, ko ir darījusi Malta. Tomēr no šo augstu organizāciju pārstāju puses es neesmu dzirdējis kritiku uh, pret uh, tām valstīm, kas varbūt ir Ziemeļa Eiropā, bet kuras ir pateikušas, nē, mēs vairs negribam patvērumu meklētājus. Šāda retorika, kas attiecās uz uh, cilvēku dzīvībām, man ir nesaprotama. Paldies! Paldies! Paldies, uh, priekšsādātājs Akalfāno kundze. Uh, gluži tāpat, kā um, uh, Papadopalu kundze teica, un uh, viņa uzdeva jautājumu, varbūt uh, jūs uh, varētu atbildēt uz šādu jautājumu. Daudzi kolēģi un kolēģis minēja, ka nav skaidru normu, un tāpēc um, Eiropas Savienībai tādas būtu jārada. Uh, tomēr tie nedaudzie likumdošanas akti, kas mums ir, arī netiek ievēroti. Jūs uh, zināt, ka šodien um, kāda Itālijas laikraksta interneta versijā ir publicētas uh, šausminošas uh, fotogrāfijas. Tajās ir redzami somāliešu bēgļi Lībijā. Uh, kas izmitināti netālu no Bengāzi un atrodas cietumā. Viņi vienkārši ir arestēti. To ir izdarījusi Lībijas militārā policija, jo viņi esot uh, bijuši potenciāli klienti nogādāšanai Eiropā. Uh, Protams, ka mm, mēs esam nonākuši tā, ka 60 cilvēki sēž vienā kamerā jau 5 gadus un uh, nekāds krimināla process nav noticis. Tagad viņi ir izraidīti uz Somāliju un uh, viens uh, no šiem somāliešiem ir runājis ar presi. Viņš pastāstīja, uh, ka viņš ir uh, lūdzis viņu neizraidīt atpakaļ, jo viņš ir vēlējies uh, prasīt politisko patvērumu, tomēr ir ticis izraidīts. Ministra kungs, ko, jūs teicāt par uh, Lībijas uzņemšanas centriem. Uh, ir taču apvienoto nāciju cilvēktiesību komitejas uh, pārstāvi, kas uh, šos uh, cietumus var apmeklēt. Uh, Šodien uh, doktore Potrīni apstiprināja, ka apvienoto nāciju ierēģiem nemaz nesot pieejas šīm personām. Es domāju, ka Lībijas um, likumi ir šausmīgi, un ja Itāļi pašlaik vēlas ievērot starptautiskās normas un Ženēvas konvenciju, tad es vēlos uh, jums uzdot jautājumu, uh, vai viņu izraidīšana un patvērumu liekšana atbilst šiem likumiem. Mums ir tikai daži likumi, bet vai tas atbilst šiem dažiem tiesību aktiem, un vai mēs zinām, kas notiek šajos um, aizturēšanas centros Lībijā, vai mums ir iespēja apskatīt, doties uz Lībiju un apskatīties, kas tur notiek. Arī šodien ar Askas uh, kundzi sarunām es um, runāju par to, uh, kāda ir Zviedrijas nostāja par Berluskoni izteicieniem, ka komisijai nevajadzētu šajā lietā iejaukties. Tomēr man tas ir jāpasaka, saka runātāji. Berluskoni ir teicis, ka komisijas pārstāvim ir jātur mute. Es lūgtu tomēr jūs ievārā, ievērot atvēlēto runas laiku. Kelleres kundze lūdzu. Liels paldies! Jūs runājāt par nepieciešamību radīt kopīgu patvērumu piešķiršanas politiku, bet tai nevajadzētu būt uz zemākajiem standartiem, atbilstošai zemākajiem standartiem Kā jūs uh, domājat un kā jūs reaģēsiet uz to, ja dalību valstis neizpildīs Ženēvas konvenciju, kā šeit tika minēts iepriekšējos piemēros, vai um, uh, netik, uh, nedos um, patvērumu meklētājiem tiesības uz uh, god, godīgu procedūru caurskatām? Vēl es vēlētos jautāt saistībā ar Stokholmas programmu, kurā ir daudz norāžu uz datu apkopošanu, kas attiecās uz migrantiem, uz pirksta nospiedumiem un tā tālāk. Kāda ir jūsu nostāja par uh, datu aizsardzības tiesībām attiecībā uz migrantiem? Viņi nav, protams, Eiropas Savienības pilsoņi, bet uh, viņiem arī vajad, vajad, vajadzētu būt tiesībām uz uh, personas datu aizsardzību. Paldies! Uh, Dekas Tēles kungs. Es um, Uh, domāju, ka uh, Zviedrijas um, ministrs uh, ir bijis ļoti drosmīgs paziņojot, ka Eiropā nav solidaritātes attiecībā uz problēmām, kuras piedzīvo at atsevišķas valstis, kas ir um, pirmajā frontē. Tomēr mēs šeit runājam par Eiropas demokrātiju. Un uh, mēs daudz par to runājam, par to tiek izvērsta polemika, un tas nevienam neko nedod. Uh, šī traģēdija, kas notika Maltā un arī pie Itālijas krastiem, ir uh, traģēdija, kura attiecas arī uz Briseli un Berlīnu. Tā ir Eiropas demokrātija. Tomēr līdz šim mēs esam izvēlējušies skatīties projām uh, Eh, neredzēt to. Mēs um, esam daudz runājuši par to, esam piedāvājuši palīdzību eh, bēgļu uzņemšanā, bet Eiropa līdz šim ir bijusi akla un uh, pārsvarā tikai runājusi. Ne nu, jau tāpēc, ka mēs nevarētu par to runāt, par to vispār neiet runa. Iespējams, ka izraidīšanu, par kuru ir atbildīgas Itālijas svaras iestādes, mēs varētu atzīt par nepareizu. Tomēr tā taču ir drāma, kas uh, ir norisinājusies tur fonā. Un tāpēc mans priekšlikums būtu tāds. Uh, mums ir uh, jārada jauna iniciatīva, uh, kuru pašlaik ir izteikusi Zviedrija. Mums ir uh, jāpalīdz uh, valstīm, kuras vismagāk cieš no migrācijas. Uh, neviena valsts šeit nevar izvairīties no atbildības, jo šeit mēs runājam par kopēju Eiropu. Pretējā gadījumā šādas drāmas mums vajadzēs piedzīvot vēl biežāk valstīs, kas ir pirmajā frontē. Kā jau minēts, tiek lūgts ievērot runāšanas laiku. Bronksa kungs. Um, Daudzi bēgļi patiešām bēg no savas valsts, bet uh, pirms uh, viņi sasniedz pirmo drošo valsti, um, viņi kļūst par ekonomiskajiem migrantiem. Es uzskatu, ka uh, tas ir neizbēgams process mans uzskats ir tāds, ka tā ir cilvēku tirzniecības forma, kur cilvēku tirgotāji nav neidentificējami, neidentificējams personas vai organizācijas, bet um, ekonomiskie bēgļi ir globalizācijas upuri. Tie ir, um, paldies, un uh, visbeidzot. Nav oh, oh, ieslēgts. Nav ieslēgts mikrofons. Nu ok. Sorry, excuse please. Herr Vorsitzender, Herr Minister, ich habe eine Frage. Uh, priekšsādātāji, man ir viens jautājums saistībā ar to, ka jūs izteicās blakus piezīmi, ka mm, SIS-2 joprojām nestrādā. Pirmkārt, es gribēju jautāt, kāpēc uh, pēc tik ilgi, ilgiem kavēšanās laikiem tas joprojām nestrādā. Uh, un ko prezidentūra domā darīt, lai iedarbinātu SISTS vai un uh, cik ilgā laikā tiek uh, plānots sasniegt šo mērķi, īpaši tāpēc, ka kavēšanās ir bijis ļoti ilga. Now, minister, Paldies, un tagad vārds ministram atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Sāksim ar Koratas Bildkundzi. kundzi pateicos par sirsnīgiem vārdiem. Protams, mēs centīsimies darīt visu iespējamo kā prezidējošā valsts. Runājot par atbalstu un par padomas pozīciju, neformālajā ministru sanāksmē, kas notika jūlijā, kļuva skaidrs, ka visas dalība valsts atbalsta atbalsta biroja izveidošanu. Tā tad bija ļoti skaidra pozīcija, ja mēs runājam par padomu. Un tas, manuprāt, ir ļoti labs pamats turpmākām diskusijām ar parlamentu. Liberalizācija, jā, protams, ļoti svarīgs jautājums prezidentūrai. Ir dažas valsts, kuras nav veikuši savu kontrolas eh, darbu, tām vēl jāstrādā pie savām ceļu kartēm, un es domāju, ka tas viss vēl ir jā, jādara, lai varētu panākt pilnīgāku vīzu liberalizāciju. Eh, Kelārs kundze eh, jautāja, vai mēs varam vispār panākt kopīgu patvērumu sistēmu. Un varbūt te būtu īstā vieta norādīt, ka komisija ir izstrādājusi šo sistēmu, un komisija, protams, tā ir zināms kompetences un pilnvaru līmenis, bet mēs šeit runājam par praktisko sadarbību, un tas ir jautājums, pie kura mēs atgriežamies, un tas ir praktiskais pamats jebkādai sistemātiskai pieejai un patvērumu sistēmas veidošanai. Bet tā ir komisija, kurai tā teikt piedar šīs direktīvas un kura lemj, vai šīs direktīvas tiek pildītas vai nē, un vai tās būtu jāceļ vai nē, un vai dalība valsts katra pild to, kas tā jādara. Es gribētu skaidri norādīt, ka es neuzskatu, ka Uh, kvotas dalību valstīm patvērumu meklētāju uzņemšanai būtu uh, iespējama reāla lieta. Es nedomāju, ka uh, tas būtu iespējams. Nedomāju, ka solidaritāte un kopīgu nasts uzņemšanos var uzspiest ar varu, bet uh, varētu būt uh, kopīgi projekti, piemēram, Maltas gadījumā, un varbūt būtu vērts aprūkot, kāds ir rezultāts šiem jau uzsāktiem kopējiem uh, projektiem. Bet, protams, jā, ir svarīgs princips iesaistīt uh, citas valstis brīvprātīgi, nevis uh, uzspiest uh, pasākumu veikšanu. Mišēl kungs, diemžēl, ir aizgājis, bet es gribēju atbildēt uz viņa ļoti būtisko jautājumu. Protams, ir svarīgi, lai mums būtu aktīvs uh, dialogs par šo smadzeņu noplūdi. Un tieši tas arī uh, notiks, kad mēs runāsim par darba spēku imigrāciju. Bet uh, Eiropas Savienībai tik tiešām ir nepieciešams izveidot šo saikni starp migrāciju un attīstības politiku. Attīstības palīdzība Eiropas līmenī un nacionālā līmenī ir jānodrošina, lai tā tiktu izmantota tādā veidā, lai kompensētu tās problēmas, kuras var rasties, piemēram, tādās jomās kā veselības aprūpe. Pastāv zināms risks, ka mēs varam kļūt tādi kolonizatoriski savā pieejā, piemēram, varētu teikt, ka Tanzānijā uh, ir um, māsiņas un ārsti, ka viņi, kas tur ir mācījušies, viņi nedrīkst tik tur izbraukt, viņiem ir jāpaliek savā valstī, ka viņi nedrīkst uzlabot savu situāciju. Es domāju, mums vajadzētu izvairīties no šāda veida argumentācijas. Tāpat mēs nedrīkstam par zemu novērtēt tos līdzekļus, ko migrējošie strādājošie sūta atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm un cik šie līdzekļi svarīgi attīstības valstīm. Uh, ir iespējams, ka uh, migrācija un imigranti būs uh, priekšnosacījums, lai valstis varētu iegūt vairāk no attīstības politikas, pat vairāk nekā līdz šim. Pašreizējā tirgus krīze nenozīmē, ka uh, demogrāfiskā krīze izzudīs. Tā tas nav. Katru gadu ja demografiskā krīze mums kļūs arvien smagāka. Domāju, ka prezidentūrai šis aspekts jāuzņem ļoti nopietni. Papadopolu uh, kundze minēja Krieķijas problēmu. Uh, prezidentūra labi apzinās uh, šīs problēmas un, protams, ka šodien mēs neatradīsim piemērot risinājumu, bet mēs turpināsim dialogu ar Turciju, un es domāju, ka tas ir pareizais ceļš, kā panākt kādus uzlabojumus. Uh, Hedis kundze runāja par uh, bērnu tiesībām padomas sanāksmē. Jā, viņa arī minēja bēr, bēgļus ar bērniem. 21. septembrī padoms sanāksmē mēs runāsim tieši par šo jautājumu. Spānija nāk uz klējā ar iniciatīvu šajā jomā. Es ceru, ka tas mums palīdzēs dot kaut kādas vadlīnijas, kā vajadzētu šo jautājumu risināt tātad uh, bēgļu bērniem, un arī Stokholmas programmā šos aspektus vajadzētu iestrādāt. Uh, nākošo jautājumu uzdeva kundze, nevaru saskatīt viņas vārdus, ļoti atvainojos. Sarakjānī kundze tā bija, saka ministra kungs. Es nedomāju, ka man vajadzētu detalizētāk uh, iedziļināties Berluskonī kunga teiktajā, bet prezidentūras viedoklis ir uh, tāds, ka komisāriem noteikti ir jāspēj uzdot jautājumus, lai pārliecinātos, ka direktīvas tiek īstenotas. Blinkevičūtas kundze, jā, tik tiešām ir svarīgi iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības iestādes un arī brīvprātīgo grupas. Prezidentūra ir ļoti pozitīvi noskaņota šai ziņā. Runājot par darba spēku imigrāciju, atgriežoties arī piepriekšējā teiktā, Mums ir jāveido tāda vispārēja pieeja, mums ir jāplūko katrs atsevišķi individuāls elements, jānodrošina, lai tie darba devēji, kuri grib, var nodarbināt imigrantus, bet lai tiktu no ievēroti zināmi minimālie standarti gan ieņēmumu, gan sociālās nodrošinātības ziņā. Šādu pieeju Zviedrijas prezidentūra atbalsta. Uh, Tālāk bija jautājums par Hāgas programmu un par eh, kavēšanos. Jā, tas eh, viss ir eh, noticis tāpēc, ka pagājušā gada decembrī tika pieņemta migrācijas pakotne. Eiropas valstu vadītāji lēma, ka ja datumu pārbīdīt no 2010. līdz 2012. gadam, tad tas būtu reālāk. Jautājums par bēgļu fondu. Jā. Ir doma, ka tādu varētu veidot. Es atvainojos, ne, šeit runa ir par patvērumu dienestu, atbalsta dienestu. Ir paredzēts, jā, ka būs līdzekļi bēgļu uzņemšanai, un šis fonds varētu palīdzēt. Bontas kungs, jūs neticat darbspēku imigrācijai. Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, kur katram ir tiesības domāt un paust savu viedokli, bet es gribētu teikt, ka Zviedrija šobrīd cieš, mums joprojām ir nepieciešams darba spēks, kur mēs nevaram atrast savā valstī. Kopš mēs esam pieņēmuši jaunus noteikumus darba spēka imigrācijai, mēs esam pieredzējuši, ka 15 tūkstoši cilvēki ir ieradušies no ārpus Eiropas Savienības, un tas nekādas īpašas problēmas mūsu valstī nav radījis. Es domāju, ka mums būs nepieciešama sistēma, kura balstīsies uz mūsu vajadzībām. Mums ir jāsaprot demogrāfiskās problēmas, kādas ir un pastāvēs. Uh, Eh, Kirkopkungs jau teica, ka visas sistēmas balstās uz nacionālajām, uz katras valsts vajadzībām. Tā tas ir. Mēs zinām, kāda problemātika ar to saistās, eh, teiksim, kādas varētu būt problēmas pilsētām un ciematiem, bet eh, to mēs nevaram tiešā veidā sasaistīt ar darbspēku problēmu. Tagad uh, Alfāno kundzes uh, teiktais. Jā, ir svarīgi, lai mums būtu skaidri noteikumi, lai mēs uh, īstenotu to, kas ir uh, rakstīts direktīvā par patvērumu meklēšanu, lai tas būtu iespējams. Tām valstīm, kuras ir uh, bēgļu izcelsmes valstis, tām būtu jāvēlas uzņemt repatriētos bēgļus mēs varam aplūkot dažādas valsts, piemēram, tādu kā Lībija, un Eh, och slutligen till... Varbūt, ka viņiem tiks dota vieta no cilvēktiesību komitejā. Tā, man šķiet, ka es esmu atbildējis lielāko daļu jautājumu. Homajers kundzei, es nerunāju par SIS-2, bet es runāju par visu sistēmu. SIS-sistēma nav man atbildība joma, bet uh, to vajadzētu uzdot tieslietu ministram šo jautājumu. Paldies, uh, ministra kungs. Paldies, ka jūs ņēmāt vērā katru jautājumu, atbildējāt uz to. Paldies par uh, jūsu uh, stāstījumu par. Uh, detalizētu skaidrojumu katrā jautājumā, un es ceru, ka mums turpināsies veiksmīga sadarbība uh, Zviedri, Zviedrijas prezidentūras laikā. Vēlu jums uh, veiksmi darbā. Paldies!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 Dear colleagues, I'm sure you do all agree with me that. Uh, Cienījamie kolēģi, jūs droši vien esat ievērojuši, ka mums uh, ir krietni pārsniegts mūsu atvēlētais laika grafiks, tāpēc uh, pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma, un tas ir uh, Eirojust uh, priekšsēdētāja Jose Luis Lopes Damota uh, priekšlasījums. Jā, jā, būs utilkungs. Priekšsādātāji, ja es pareizi saprotu, tad šorīt mēs vienojāmies, ka tūlīt pēc eh, Zviedrijas prezidentūras eh, pārstāvju stāšanās mēs izskatīsim jautājumu par budžetu, kas bija paredzēts darba kārtībā rīta sesijā. Vai tas ir mainījies tagad? Jā, paldies. Es pats, eh, jā, es at, ierosināju atlikt šo budžetu jautājumu no rīta un ierosināju to izskatīt uh, pēc eh, eiro, Eirojust eh, punkta, lai nodrošinātu, ka visi deputāti ir klāt un lai visi varētu izmantot uh, laiku un iesniegt uh, priekšlikums manam atzinumam par budžeta projektu. Tātad tūlīt pēc uh, Damotas kunga prezentācijas, ja jūs neiebilstat, mēs izskatīsim budžeta jautājumu, jo man šķiet, ka mēs varētu paredzēt pusstundu, uzklausīt Damotas kunga vispirms. Jo, manuprāt, mēs visi esam viens prāts, ka Eirojust ir ārkārtīgi svarīga institūcija mums visiem. Mēs uh, rūpīgi vērojam, kā tā darbojas. Un Eiro jūs tigadējais darbības pārskats eh, Liba komitejā, tā sniegšana ir kļuvusi jau par tādu kā tradīciju vairāk gadu garumā. Mēs mm, ar nepacietību gaidam, kad mēs varēsim uzklausīt tātad eh, pārskatu par septīto eh, darbības pārskatu. Tātad vārds Damotas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! cienījamais priekšsēdātāji, priekšsēdātāji vietnieki, Liba komitejas uh, locekļi. Man atkal kārtējo reizi ir liels uh, gods un prieks uh, tikt uzaicinātam piedalīties jūsu senāksmē un pastāstīt par uh, ikgadējo eiro just uh, darbības pārskatu. Tātad informēt uh, Eiropas pilsoņus un Liba komitejas locekļus par mūsu darbu. Eiro just uh, vārdā es gribētu sveikt arī jūs, priekšsēdētāja kungs, Lopes Agilar, sakarā ar to, kas ir ievēlēts par šīs komitīs priekšsēdētāju. Mani sauc Jose Luī Lopes Damuta, es esmu ierojust pārstāvis, es darbojos arī kā prokurorvietnieks Portugālē. To... Es esmu Eirojust pre, eh, prezidents un darbojos šajā kapacitātē kopš 2007. gada, un tieši tāpēc es eh, sniegšu jums eh, pārskatu par septīto Eirojust darbības atskaiti. Es domāju, ka jums visiem ir priekšā šī ziņojuma kopijas jūsu dzimtajā valodā. Es detalizēti neprezentēšu šo pārskatu, jo Jūs eh, visi varat to izlasīt un iepazīties ar detaļām, bet tā vietā es izmantošu atvēlēto laiku, lai pavisam īsi pastāstītu par Eirojust eh, operatīvo darbu 2008. gadā un arī par 2009. gadā veikto. Tāpat arī minējuši Eirojust ārējās attiecības, kas, manuprāt, ir svarīgs punkts, un teikšu dažus vārdus par Eirojust eh, nākotni. Jaunā Eirojust lēmuma Uh, kontekstā. Šis lēmums tika publicēts 4. jūnijā uh, šajā vasarā. Šis lēmums Eirojust padara par efektīvāku struktūru, un es pavisam īsi atgriezīšos vēl pie šī uh, punkta savā prezentācijā. Lūdzu, ļaujiet man atkārtot, kādi ir trīs uh, galvenie Eirojust mērķi. Pirmais ir uh, Eiropas Savienības two after uh, two years of experience. Robežu nodrošināšana un uh, uh tas tika, šis mērķis tika nospraust 2002. gadā. Tātad nodrošināt uh, koordinācijas starp uh, kompetentām uh, nacionālām iestādēm. Otrais punkts, uh, kas varbūt ir pats pamats eiro just uh, pastāvēšanai, tas ir stimulēt koordināciju starp uh, valstu iestādēm. Uh, tad, kad tām ir jārisina pārrobežu gadījumi tātad lietas, kurās ir iesaistīts vairāk kā mm, divas dalību valstis. Tāpat mūsu uzdevums ir uh, atbalstīt dalību valstis, kad šādas lietas tiek risināts. Tātad kopīgais mērķis ir uzlabot uh, dalību valstu sadarbību un veicināt uh, izmeklēšanas darbu un tiesu darbu efektivitāti, cīnoties arī pret organizēto noziedzību, tāpat arī narkotiku tirgošanu, cilvēku tirzniecību, naudas atmazgāšanu un citas kriminālas darbības, lai pārkāpumu veicēji tiktu likti tiesas priekšā. Mēs neveicam paši uh, izmeklēšanu vai uh, notiesāšanu, mēs vienkārši esam administīva struktūra, kura uh, veicina sadarbību starp dažādu valstu nacionālajām iestādēm šajā jomā. Runājot par operatīvo darbību 2008.9. gadā, es gribētu izgaismot dažus aspektus. Ja jūs raugties mūsu ziņojumā, jūs varat redzēt, ka, 2000, ka, ka kopš 2002. gada Eirojust ir uh, uh veids panācis lielu programmu, progresu, uh, novēršot uh, uh, personu tirzniecību, narkotiku tirzniecību. Such a number uh, of cases referred to Eurojust increase. Eirojust arvien vairāk un vairāk saņem daudz dažādas lietas. Mēs esam izskatījuši vairāk kā tūkstots uh, gadījums, tūkstots lietas 2008. gadā, kuras uh, Eirojust uh, organizācija iesniedz dalībvalstis. Tas ir palielinājums par 10%, ja mēs salīdzinām ar lietu skaitu 2007. gadā, bet skaits nav vienīgais uh, rādītājs Eirojust darbības eh, pieaugumam. Mēs ļoti labi zinām, ka mēs joprojām strādājam tādā pamata līmenī, tātad, lai veicinātu uh, pieprasījumu apstrādi savstarpējas palīdzības sniegšanai starp dalību valstīm, un vēl joprojām ir daudz darāmā, lai varētu uh, izpildīt visus Eirojust mērķus, uzdevums, kā tie ir aprakstīti lēmumā, ar kuru 2002. gadā tika izveidots Eirojust. Cīņa pret pārobežu noziedzību. Ir nepieciešama koordinācija, lai to panāktu. Tas ir rakstīts uh, visās, uh, visos dokumentos, visās grāmatās, bet reāli tas ir viss sarežģītākais darbs. Tālāk koordinācija starp uh, nacionālām varas iestādēm dažādās valstīs. Mēs visi zinām, cik dažkārt ir grūti izvērst uh, koordināciju vienā, vienā valstī, jo arī vienā valstī, kā es teicu, šādas uh, koordinācijas veikšana dažkārt sarežģīta. Bet mēs mēģinām saskaņot, eh, teiksim, tiesnešu, policijas spēku, izmeklētāju, prokuroru darbību vairākās valstīs vai, teiksim, dažkārt pat patsmitos valstu, un eh, tādā gadījumā jūs varat iedomāties situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Bet tas ir pats pamatu pamats eh, sadarbībai mūsdienu pasaulē. Tas nozīmē, ka šī koordinācija ir uh, ārkārtīgi svarīgs priekšnosacījums, lai varētu mazināt noziedzīgas darbības dažādās valstīs. Mēs cīnāmies pret tiem, kas uh, piedalās noziedzīgās darbībās. Mēs cīnāmies pret uh, noziedzīgiem tīkliem. Un šeit uh, Eiropas Savienībā 27. dalību valstīs vēl viss nepieciešamais nav veikts. Eiropas Savienībā pastāv 30 dažādas e, juridiskās sistēmas. Tiek runāts 23 valodās, un situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Kā jau es teicu, ja ir kāda lieta, kāds gadījums, kurā ir iesaistīts, teiksim, desmit dalība valsts, tad ir e, jārunā par desmit tiesu sistēmām un ir dodas ārkārtīgi daudz gan juridiski, gan arī kultūrāli raksturu problēmu. Es uh, Nelasīšu visas ierajust funkcijas un kompetences, bet vienkārši gribēju uzsvērt, cik svarīga ir uh, koordinācija. Un tā ir arī minēta lēmumā, ar ko dibināts ierajust. Mums priekšā nāk ar vien sarežģītāki gadījumi, kuros ir iesaistīts ar vien lielāks uh, skaits uh, valstu. Uh, Another point that I would like just to, uh, to stress that is the... Tā tad. Vēlētos akcentēt to, ka no paša sākuma, no pašas izmeklēšanas un apsūdzības sirdsvirzīšanas sākuma izveidot uh, sistēmu nav tikai ekskluzīvs uh, policijas uzdevums, bet vispār uh, tiesisko uh, institūciju uzdevums jo vairāk organizēta ir noziedzīgā pasaule, jo ir vairāk nepieciešami līdzekļi, kurus varētu pielietot policija, lai varētu iejaukties, kā arī iefiltrētos kriminālajās organizācijās. Tas nozīmē, Eh, ka šie pasākumi arvien vairāk būs saistīti ar eh, individu pamatiesībām. Līdz ar to ir nepieciešams eh, gan kontrolēt vispār, gan tieši tiesiski koordinēt un sasaistīt policijas darbu ar tiesisko institūciju darbu. Un lai viss būtu saskaņā ar likuma normām. tiesības sargājušu institūciju uh, iesaistīšana ir ļoti būtiska sadarbības veicināšanai. Un varu teikt, ka tieši tāpēc, ka bija eiro just ietvaros šāda sadarbība, tad izdevās uh, uh pie Odesas izjaukt uh, noziedzīgo nozari Eh, noziedznieku tīklu, tāpat arī izjaukt kokaīnu tirgotāju tīklu. Un tas pamatojās arī eh, uz savstarpējās tiesiskās palīdzības eh, sniegšanas pieprasījumiem un šo pieprasījumu nodrošināšanu, tāpat arī kratīšanu un konfiskāciju veikšanu dažādās valstīs. Visa Eh, visu šo aktivitāšu eh, koordinēšana un simultāna veikšana ir absolūti nepieciešama, lai nonāktu pie vēlamā rezultāta. Un tā 24 eh, vienlaicīgi dažādās valstīs cilvēki tika arestēti un arī citā operācijā 65. Te tikai dažus piemērus sniedzu. 2008. gadā mēs esam noturējuši 183 koordinācijas sanāksmes, kurās piedalījās no uh, dalību valstīm dažādi institūcija pārstāvi, bez tam arī dalību valstīs ir jākoordinē institūcija darbs. Un šajās 132 sanāksmēs 135. sanāksmēs vairāk nekā 1500 uh, eh, pārstāvi no dalībvalstīm, tiesneši un prokurori piedalījās. Es gribu teikt, ka varētu noturēt arī 700, 800 Eh, šādu sanāksmu, ja mēs uzskaitam kopsumā, un tas nozīmē, ka vairākās 6000 dalībnieki ir piedalījušies. Tas nozīmē, ka mēs eh, darbu attīstam, rezultātus sasniedzam un sasniedzam globālu tādu dimensiju. Kā arī svarīgi atzīmē to, ka Eirojust ir jādefinē operacionālās darbības Uh, saskaņā ar Eiropas Savienības prioritātēm. Un kopš 2006. gada Eiropas Savienība ir noteikusi, kādas ir kriminālās uh, apkarošanas jomas prioritātes, jeb galvenās, uh, galvenie darbības virzieni. Te mēs runājam par lielajiem tīkliem, par dažādiem uh, kontrabandas, tirzniecības veidiem, liela mēroga naudas atmazgāšanām, krāpniecībām. Padomē ir dokumenti atbilstošie sagatavoti un dalību valstis ļoti labi saprot šo darba eh, nozīmību un arī atspoguļo uh, visas šīs aktivitātes nacionālā līmenī. Un šeit nu mums ir jāsaprot, ka šīs aktivitātes ir svarīgas gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valsts līmenī, bet problēma ir tā, ka nav pietiekošas koordinācijas, un tas savukārt ir saistīts ar eh, budžeti jautājumiem un resursiem, kas ir pieejami. Un mums līdz ar to ir eh, jāsniedz pamatojums saviem projektiem, finansiāls pamatojums priekšsēdētāji kungs, lūdzu signalizējiet man, ja es eh, pārkāpju sev atvēlēto loku, es jau gandrīz laiku, es jau gandrīz tuvojos noslēgumam. Bet uh, ir tā tad ļoti svarīgi sasniegumi, par kuriem gribu runāt. Tā tad Eiropas aresta orden, orderis 2008. gadā Eiro justs saskārās ar 237 lietām, kurās e, bija jāizmanto Eiropas arestu orderis, lai šo lietu procesu pārstrinātu. Un tas ir jāpielieto, ja vienu un to pašu individu e, vēlas e, m, e, tiesāt vai pratināt vien, divas vai vairākas valstis. Otrkārt, terorisms. Tā ir pati svarīgākā prioritāte, un Eirojust ir arī devis savu ieguldījumu desaktra uh, ziņojumā Eiropolam. Kopš 2008. gada tiek uh, izmantots um, terorisma līdzsakošanas, teroristu notiesāšanas eh, monitorings ir katru gadu notikušas sanāksmes, eh, kurās piedalās institūcijas, kuras ir iesaistītas eh, terorismā apkārtošanā, un arī ir 2005. un 2007. gada padomas lēmumi, uh, kur uzliek par pienākumu, jāakcentē uzliek par pienākumu eh, dalību valstīm eh, šajā ziņā ņemt vērā eiro justu vajadzības. Un mēs arī izmantojam informāciju no atvērtajiem avotiem, no laikrakstiem, no uh, citiem plašsaziņas līdzekļiem, no nacionālajām institūcijām. Ļoti svarīgas ir arī Uh, komandas, kurās ir apvienojušies uh, profesionāļi. Mēs <laughs> ar vienu vēl izmantojam 19. gadsimta um, metodi, tātad uh, uh vēstules, kurās mēs piesakām savus pieprasījumus. Un Ja mēs skatāmies uz 2005. gadu, tad bija nepieciešami pieci gadi, lai varētu uh, realizēt un pieņemt uh, jaunu instrumentu. Īstenībā bija pat vajadzīgi astoņi gadi, ko, kopš uh, eh, pagā astoņi gadi, kopš tas tika ievies zīmē, dzīvē. Te nu jāsaka, tiešām šāda situācija ir visai abēdinoša, jo ir ļoti maz tādas izmeklētāju komandas. Un šīs te e, pieprasījuma vēstules tiek izsūtītas, tātad savstarpējās palīdzības pieprasījuma vēstules. Mēs esam griezušies. Mm pie komisijas esam saņēmuši grantu, kas nodrošina nacionālajām institūcijām finansiālu atbalstu, lai izveidot kopīgas izmeklētāju komandas. Tātad ir jāapmaksā policijas darbinieku pārvietošanās, uzturēšanās viesnīcās, jānodrošina rakstiskā un mutiskā tulkošana, tāpat arī jāapmaksā ir uh, eh, mobilo telefonu rēķini, jānodrošina datoru pieejamība. Un mums ir izdevies šo darbu organizēt, un es domāju, ka visai drīz jums varēšu ziņot, ka mums būs daudz dažādu pieprasījumu pēc e, šādām komandām. Pašlaik vēl šis pieprasījums nav tik liels, bet e, mēs domājam, ka šis jaunais rīks kļūs ļoti pieprasīts. Un visbeidzot, runājot par bērnu aizsardzību 2008. gadā, padome uzaicināja Eurojust izveidot kontaktpunktu, kurā nodarbotos ar bērnu aizsardzības jautājumiem, lai varētu arī apkopot labāko praksi attiecībā uz bērnu aizsardzību. Mēs zinām arī par interneta pastāvošo bērnu pornogrāfiju. Eh, tas ir īsts skandāls, ka tāda lieta pastāv un katru gadu ir vairāki skandalozi notikumi un ļoti slikti, ka tā. Un pagaidām vēl šie apkarošanas darba rezultāti nav visai pārliecinoši. Par Eirojust ārējām attiecībām un attiecībām ar citām Eiropas institūcijām un trešajām valstīm. 2008. gadā mēs esam noslēguši praktiskās sadarbības līgumu Un te man jāsaka, ka daudz kas vēl jādara, jāpadara, lai varētu būt efektīvāk savā darbā pret uh, apkarojot krāpniecību un noziedzīgo organiz, organizēto noziedzību, arī aizsargājot eiro. Jo aizsargājot eiro, mēs taču aizsargājam gandrīz vai tikpat kā pašu Eiropu. Uh, Un mums daudz iznāk saskarties ar e, viltotiem eiro, kā arī ar dažādiem finansu veidu noziegumiem. Dažreiz pārprot eiro just kompetences, jo parasti liekas, ka e, mūsu funkcijas ar kaut ko pārklājas, tas ir visai parasti tā, bet arī jāsaka, Eiropols ir tiešām mūsu galvenais partneris. E, mēs vēl bijām pavisam jauniņi, kad Eiropola jau strādāja, un mums arī ir jāstrādā kopā. Un 2004. gadā e, mums tika noslēgts līgums, bet mēs varētu šo, bet š, šomēnes 21. septembrī Briselē tiks e, parakstīts jauns vienošanās dokuments. Eiro just ir iesaistīts 12 analītiskos dosjē. Tātad tas ir faktiski divās trešdaļās, un tā no uh, lielo dokumentu daudzumu, un tās ir labas ziņas. Ar Islandi, ASV un Horvātiju mēs esam pa, uh, noslēguši vienošanos, vienošanos un 2008. gadā arī ar Šveicas konfederāciju. Tas ir ļoti mums svarīgs um, partners un procesā notiek. Uh, Pašlaik procesā ir uh, līguma sagatavošanās darbs ar bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju. Un arī ir process par juridisko sadarbību ar eh, Centrālo un Dienvidāmeriku, kurā eh, ļoti aktīvi ir iesaistīta Portugāla un Spānija. Tas eh, būtiski runājot par uh, narkotiku tirzniecības apkarošanu. Un tagad pavisam īsi pieci aspekti, kas ir ļoti svarīgi gan eiro jūs darbā, gan arī nākotnes attīstībā. Un tā tad kopīgais uzdevums, kas ir gan eiro jūs, gan dalību valstīm, gan tieslietu ministrijām, gan nacionālajiem parlamentiem, proti realizēt dzīvē lēmumu. Tur ir pieci punkti, lai varētu paaugstināt eiro justu operatīvo kapacitāti, Tad ir arī e, nacionālo dal e, dalībnieku kapacitāti jāpaukstina, tas jau ir izdarīts, un Eirojust Hāgā ierodas uh, pastāvīgā uh, darba misijās pārstāvji nu, organizācijas tomēr tā nevar strādāt, ar to nepietiek. Tas nozīmē, ka šiem te pārstāvjiem ir jābūt gan vietniekam, gan asistentam, ko šai sakrā var darīt dalību valstis. Var teikt, ka 50% no dalību valstu šiem te Hāgas pārstāvjiem nav ne vietnieku, ne asistentu. Un tas ir sešus gadus vēl pēc tam, kad eiro just ir uh, izveidots, un par spīti tam, kad ir bijuši patiešām liela pūleņi, lai būtu šie vietnieki un asistenti, mūs arvien vairāk atzīst kā uh, organizācija, kas ietilpst uh, nacionālajās eh, tiesisk, uh, tiesiskās aizsardzības sistēmās. Un ja tas tā nu nebūtu, tad vispār mēs nevaram strādāt. Vēl ir jāuzlabo informācijas apmaiņa. Eirojust informāciju nekādu neizplata. Mēs tikai saņemam informāciju, strādājam ar to, ja tā var teikt, mūsu pārtika ir informācija. Un mums ir jāpiedāvā, mēs jau to darām, tie apstākļi, kas nodrošina eh, informācijas aizsardzību no kriminālajām aprindām. Un tā mums ir spēcīgi izstrādāta sistēma, tehniskā sistēma pēdējā gada laikā, kas izstrādāta tāpat arī tiesiskā sistēma izstrādāta, juridiskā sistēma. Un trešais punkts ir sadarbība ar nacionālajām, lai būtu sadarbības starp nacionālajām institūcijām un lai būtu vispār Eiropas sistēmas līmenī sadarbība. Mums, piemēram, nav sekretariāta. Un tas ir jauns lēmums. Proti, ka būs šādu sadarbības sistēmu sekretariāts, uh, ir uh, tīkls par kopējiem ekspertiem, kopīgajām izmeklēšanas um, komandām pret uh, aparteidu, pret korupciju ir atsevišķs tīkls. Uh, Tātad jāizveido šīs nacionālās un starp Eiropas koordinēšanas sistēmas, un lai visi, visi šie iesaistītie cilvēki strādātu kopā. Nākošais aspekts ir saistīts ar attiecībām ar Frontex. Mums ir eh, arī sadarbība ar Interpolu. Un noslēgumā Noslēgumā priekšētākungs var teikt, ka mūsu vajadzības pieaug. 2008. gadā mēs saņēmām 20 miljonus uh, no 22,5 miljoni būs 2009. gadā. Mēs esam lūguši papildus finansējumu 3,9 miljonus un pašlaik vēl šī summa gaida apstiprinājumu. Un no 2010. gada mēs esam pieprasījuši 33 miljonus, bet, nu, jābūt reālistiem, varbūt, ka mēs 30 <laughs> miljonus dabūsim. Un tā es gribētu noslēgumā teikt to, ka mēs uzskatām, ka Eiro just izveidošana bija un arvien ir ļoti spēcīgi, e, spēcīga aktivitāte, e, kas e, noved pie tā, ka mums ir Eiropā spēcīga institūcija, kas cīnās organizēti ar noziedzību, koordinēti ar noziedzību, ar ļoti smagiem noziegumiem. Un mēs vienmēr esam no jums saņēmuši no parlamenta svarīgu atbalstu, un mēs arī ceram, ka saņemsim šādu atbalstu nākotnē. Mums, protams, ir jābūt kritiskiem un visu laiku jādomā par eiro just darba kvalitāti un kā mēs esam iesaistījušies uh, prokuratūras uh, darbā. Visbeidzot vēlos izteikt atzinību Lībe komitejai par sagatavotu atzinumu, par jauno eiro just lēmumu un es ceru, ka mēs vēl varēsim ar jums tālāk sādāt Hāgā, un paldies par jūsu spēcīgo atbalstu. Un, ja jums būs jautājumi, es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, uzklausīšu komentārus. Paldies! Īstenībā mums e, jāizsaka liela pateicība e, priekšsēdētāji par šo te e, detalizēto izklāstu un ir pieci deputāti pieteikušies, lai varētu uzdot jautājumus, bet diemžēl mums ir jāierobežo šie jautājumi ar vienu minūti jo mūsu laika grafiks ir ļoti saspringts un arī uh, tulkiem ir viņa paredzētais darba laiks jāievēro. Tad vienu minūtu lūdzu. Ba Baskuta kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par eiro, just es redzu no ikgadējā pārskata, uh, ka ir bijuši 500 krāpniecības gadījumi, tātad darba apjoms pieaug, un mans jautājums ir saistīts ar to, kā jūs uh, esat uh, iecerējuši tik galā ar kompleksiem, sarežģītiem gadījumiem. Konkrēti tas varētu būt saistīts ar islama uh, fonda krāpniecību, krāpnieciskajām darbībām. Tātad uh, no Turcijas uh, cilvēki uh, virza tūkstošiem eiro caur Eiropu, un tad šī nauda pazūd. Un tas ir ļoti tāds filmas piemērs, kas rāda, ka ir Eiropai iespējams arī šajā ziņā situāciju uzlabot, piedaloties. Varbūt varat kaut ko teikt šai sakrā. Bruno Melo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, Eurojust eh, priekšsēdētāji eh, Lopes Damota kungs. Runājot par nacionālajām tiesību sargājošajām institūcijām, Portugāle cenšas izvairīties no tā, ka varētu palīdzēt uh, eiro just ļoti tādā skaļā uh, izmeklēšanas procesā, un tas ir tāpēc, ka tas jāsaist ar, uh, iesaist, ka, ka tas saistās ar iesaistītajiem cilvēkiem, uh, Un uh, ir uh, bijuši mēģinājumi uh, arī apdraudēt uh, tiesības sargājušo institūciju darbību Portugālē, tāpat arī Lielbritānijā. Un skatoties, uh, klausoties uh, informāciju par 2008. gada pārskatu, uh, ir jādomā, kā jūs no sava eiro, jūs viedokļa raugāties, ka kaut kas tāds var notikt un kā uzlabot šīs lietas. Eh, Dijas Amenēras kungs, vienu minūtu lūdzu. O, paldies, priekšsādātāji. Paldies, Eirojust eh, prezidentam eh, Lopes Damotes kungam par jūsu prezentāciju. Un uh, īpaši paldies par to, ka jūs attā, at, atainojāt arī eiro just uh, vājās vietas. Tas ir uh, vēl mazs bērns, seši gadi tikai. Tomēr eiro just uzticētā atbildība ir ļoti liela. Mēs šeit runājam par uzticēšanos, par norobezošanos no citām institūcijām, tādām kā Olaf un tā tālāk. Bet runājot par Eiropas āresta orderi, par kuru jūs pieminējāt gada ziņojumā, kur tas ir teikts 2008. gadā ir bijuši uh, 28 gadījumi, kas nav tikuši izpildīti, un tas ir saistīts ar to, ka valstī, kura tika iesniegts pieprasījums par personas izdošanu, varas um, iestādes bija paplats paplašinājušas informāciju par izdošanas iemesliem. Un uh, tas ir šķērslis, kāpēc, lai uh, šis orders nebūtu efektīvs. Paldies, priekšsādātāji, saka Lutvārdas kundze. Viens uh, punkts, kas, uh, kas attiecās šo gada ziņojumu, ne pārāk daudz cilvēku to lasa, un es uh, gribētu, lai tie uh, Uh, jautājumi, kurus jūs skarat 30. Uh, un 31. lapusē, būtu populārāki, kur ir runa par uh, Grieķiju un Itāliju. Jūs minat uh, to, ka uh, terorisma finansēšanas gadījums uh, ir aizskavēts par um, diviem gadiem. Uh, kurā Itālija nespēja sniegt um, atbildi uz um, steidzamu palīdzības uh, lūgumu. Es domāju, ka uh, politiskā grība un ir ne, ļoti nepieciešama, lai to varētu īstenot. Un es ceru, ka uh, tas uh, tuvākajā laikā mainīsies. Vai jūs uh, Nu, es zinu, ka jums, jums jūs esat ierobežots, tomēr mēs redzam, ka mums ir lielas data kolekcijas, DNS, pirksta nospiedumi un tā tālāk. Un mēs redzam, ka nenotiek elementāra izmeklēšana, jo jums nav pietiekam daudz resursu. Es zinu, ka manā valstī uh, organizēta uh, um, ko, um, or, organizācija, kas cīnās ar organizēto noziedzību, nav pietiekami fin finansēta. Un uh, šis jautājums netiek pietiekami daudz risināts. Mēs vienkārši neveicam pārāk um, pietiekamu izmeklēšanas un um, kriminālu vajāšanas darbu. Mēs vācam datus, kur nekad netiek izmantoti un uh, pārkāpjam uh, datu aizsardzības likumu. Tomēr es uzskatu, ka tas ir kauns, ka uh, netiek veikta parasta vienkārši izmeklēšana. Paldies, es tikai gribēju vairāk palamāties. Um, Weberas kundze saka paldies, uh, paldies par, Weberas kundze saka paldies par um, prezentāciju, un es gribētu atbalstīt um, uh, jūs, kas, um, jo jūs kā aģentūra pēdējo gadu laikā esat ļoti um, labojušies. Uh, un šajā brīdī esat um, ieguvuši lielāku kompetenci. Tomēr es uzskatu, ka dalību valstis um, nevēlas jums dod pietiekami daudz pilnvaru un um, pierādījums, uh, kas ir tas, kā atzinums, kas tika publicēts 4. jūnijā, ir tas, ka mums, uh, uz mums tika izdarīts liels spiediens, lai mēs pie tā strādātu. Uh, mm, lik, atzina priekšlikumā par jurisdikcijas kolīziju novēršanu, mēs a, mēģināsim to parlamentā mainīt. Un tālāk jautājums. Es pamanīju, ka 18. lapusē, kur ir runa par koordinātoru sapulcēm, kuras pieprasījušas dalību valstis, parasti tās ir viena līdz piecas um, dalību valstis un uh, Un uh, lielākie draugi ir um, uh, Lielbritānija un Itālija. Mans jautājums ir tāds, vai tas ir tāpēc, ka viņiem ir um, vairāk problēmu vai noziegumu, par kuriem jūs atbildas, vai varbūt tāpēc, ka viņi ir iemācījušies sadarboties ar Eurojust? Jau rekī, kungs. O, es gribētu būt o, uh, atklāts un uh, sacīt, ka ideja ir ģeniāla, bet uh, tā nedarbojas. Ir tikai daži gadījumi, kur tas ir um, pierādījis savu nozīmi atsevišķās valstīs, kā um, Lielbritānija un Francija. Tomēr mm, mēs redzam, ka situācija pasliktinās. 2007. gadā bija vairāk gadījumu nekā 2008. gadījumā. Uh, Jūs sakat, ka jūs esat Hāgā, ka jūs nesaņemat informāciju un ka jūs iegūstat gandrīz vai informāciju no televīzijas, bet es esmu ļoti vīlies, eh, jo mm, šī ideja, Eirojust ideja bija ģeniāla. Tomēr, principā, mums eh, nāksies pārdomāt par šīs um, aģentūras budžetu, organiogrammu, un uh, nākt, mums patiesībā nāktos uh, prasīt lai tiktu veikta eiro just darbības pārbauda, jo statistika ir ļoti pieticīga. Lielas paldies! Es lūkšu jūs sniegt atbildes iespējami īsā laikā, maksimāli septiņās minūtēs. Paldies priekšsādātāji, liels paldies. Pirmais um, jautājums no Baskurta kundzes jautājums ir tāds, kāpēc um, šis jautājums netika skatīts. Atbilde ir ļoti vienkārša. Mēs uh, uh, darbojamies pēc dalību valstu pieprasījuma. Ja dalību valsts nav pieprasījusi mūsu iejaukšanos, tad mēs uh, neko par šīm uh, lietām nezinām. Ja mums kāds jautā, uh, lai mēs tur kaut ko darām, tad mēs to darām, un ja neviens mums to nelūdz, tad mums nav nekāda likumīga pamata to darīt. Ja dalībvalsts ir iesniegusi pieprasījumu, tad tādā gadījumā a, man nemaz nav a, pieeju um, krimināllietām, kas, a, lietām, kas ir ierosināts Portugālē, kaut arī es esmu Portugālis. Uh, Es varu tikai teikt to, ka tad, ja kādu lietu nav nodarbojies Eirojas, tad neviens Eirojas par to arī nav ziņojis. Un iespējams, ka viņiem nemaz nav vajadzīgs Eirojas, jo vērsties pie Eirojas nozīmē papildu darbu policijas pārstāvjiem, prokuroriem, uh, un tad viņiem nepieciešami arī lielāki resursi. Jo ir viena lieta strādāt ar dosjē, kur ir runa par pases vilsošanu, nekā mm, pēt, darb, izmeklēt starptautisko organizāciju, kas ir izgatavojuši šo pasi, jo tāpēc atbilde šeit var būt tikai tāda. Es portugāļu deputātam gribēju sniegt atbildi dzimtajā valodā par Eiropas ārestu orderi. Mēs zinām, ka š, saistībā ar Eiropas ārestu orderi joprojām pastāv daudz problēmu. Pastāv forma, kas ir publicēta oficiālajā vēstnesī, uh, bet reizēm uh, nacionālās um, iestādes izlemj būt radošas un uh, sacerēt uh, šo orderi uh, brīvā formā, neievērojot uh, formulāru. Tādā gadījumā mums ir uh, rodas problēma. Uh, dažreiz dalību valstis uh, neievēro specialitātes principu, un izmeklēšanas laikā tika atklāts, ka mēs šeit runājam par citiem runājumiem, jo aresta orders ir izdots par kādu konkrētu noziedzīgu nodarījumu. Uh, tas ir tas, um, ko Eiro jūs uh, regulāri ziņo. Uh, Eiro jūs par to saņem informāciju, tikai tad ierodas problēmas, un dažreiz tas ir par vēlu. Es uh, varu teikt, ka parasti mēs varam atrisināt šīs grūtības tomēr eh, nav izveidojusies eh, prakse griezties pie Eirojust un eh, pie otras ehm, dalību valsts pirms Eiropas ehm, aresta izsniegšanas. Ja vienlaikus notiek izmeklēšana pret vienu personu divās dažādās valstīs, Un tādā gadījumā var gadīties, ka divas valstis izsniedz Eiropas arestām orderi vienai personai. Un tā tad um, tiesnesim tur uh, rodās uh, absolūti haotiska situācija. Uh, rodās jautājums, kurš pārņem šīs lietas izmeklēšanu, kurš uh, būs labākais, kurš varēs to izdarīt. Un tādā gadījumā parasti eiro just mēģina panākt uh, lēmumu vienošanās ceļā. Man jāteic arī, ka mēs, uh, protams, paši vēl mācamies, jo neviens iepriekš uh, to nav darījis Par um, <clears throat> ieviešanu ir uh, nērti, ir bažīgi raudzīties uz to, ka dalībvalstīs netiek ieviesti Eiropas tiesību akti. Kāds uh, reiz rakstīja, ka mm, Eiropas uh, likuma tiesību akti trešais pīlārs ir virtuāli, virtuāli likumi. Un es ceru, ka Lisabonas līgums to, līgums to varēs mainīt. Eiro just, um, kas attiecās uz eiro just uh, dalību valstīm līdz uh, 2003. gada septembrim vajadzēja to transponēt savā likumdošanā. Un ziniet, cik daudz valsts to ir izdarījušas? Tikai viena valsts. Tā bija Portugāla, es atļaušos to pieminēt. Bet tikai 50% dalību valstu eh, ir transponējuši to savā likumdošanā. Joprojām ir 13 vai 14 uh, eh, dalību valstis, kas uh, nav uh, transponējušas likumdošanā Eirojust lēmumu, kas ir pieņemts 2000, um, ehm, pieņemts 2003. gada decembrī. Piemēram, Spānija priekšstādātājs saka, mēs izdarījām, un eiro jūs pārstāvis saka, jūs izdarījāt to 2002. gadā. Un uh, jūs taču ļoti labi zināt, ka uh, Spānija ir viena no visvairāk pieprasītajām valstīm, kur ir simtiem lietu. Uh, Spānija nevēršas pie eiro just. Spānija nesūta pieprasījums. Attiecībā uz Spāniju pieprasījumi tiek sūtīti Eirojust. Piemēram, 2008. gadā, 2009. gadā šī situācija ir atrisinājusies, un uh, mums tagad ir uh, laba pārstāvība. Nacionālajā līmenī tomēr uh, Spānijas birojā mums strādāja tikai viens cilvēks 5 vai 6 gadus. Uh, Eh, nacionālajā līmenī viņam vienam nācās strādāt ar visām lietām. Tā bija problēma, un man vajadzēja runāt ar um, Spānijas ministru, lai atrisinātu šo problēmu personiski. Jo vienam tiesnesim, kurš uh, no Madrides uh, katru nedēļu lidoja uz uh, Hāgu, uh, vienlaikus būt uh, aizsargam, uzbrucējam un vārdsargam, uh, Un tā tas nu notika 5-6 gadus. Tomēr pašlaik mēs esam panākuši, ka situācija ar Spāniju ir daudz kārt uzlabojusies. Un uh, es gribētu Spāniju apsveikt šajā sakarā. Uh, tas, uh, šie rezultāti nav spūži, jā, bet tas ir labākais, ko mēs varam uh, sasniegt. No otras puses, šie rezultāti nemaz nav tik uh, vāji. Ja jūs izlasījāt uh, ziņojumu, uh, Jūs tajā varat atrast ļoti interesantas lietas. Tas um, uh, ir vienīgais birojs pasaulē, viena, vienīgā aģentūra pasaulē, kas nodarbojas ar šādām lietām. Un mēs to darām labi. Es domāju, ka tad, ja mums būtu vairāk resursu un ja dalība valstis būtu interesētas, mēs varētu darboties vēl labāk. Paldies, Weberis kundze, par jūsu vārdiem. Mums varētu būt iespēja pārunāt uh, šo jautājumu. Ja jūs uh, um, grieztos pie eiro, just mēs sagatavotu jums uh, prezentāciju. Mums nav nekas slēpjams. Tas ir eiro, just jūs varat. Uh, apskatīt visu, jūs varat uzdot jebkādus jautājumus, un mēs jums nodrošināsim visu informāciju. O, mēs atceramies, ka jūs atbildējāt par o, atzinumu Eiropas parlamentā, un mēs ar to bijām ļoti at, apmierināti. Um, nu, nav Melo kungs. O, es jau rēķinājos, ka jūs uzdosiet šādu jautājumu. Un es uh, biju domājis, ka deputāts Nuno Melo noteikti būs šeit, lai uzdotu man vienu jautājumu. Tomēr uh, jūs neuzdevāt jautājumu par Eirojust. Jūs vēlējāt šeit uh, minēt uh, situāciju, kam ir uh, saistība ar, kas ir nacionāla rakstura. Un uh, kur mums ir runa par disciplīnas problēmu. Ja mums ir uh, problēmas ar disciplīnu ar kādu dalību valsti, tad tā ir Portugāle, un tas nav, Eiro, tā nav Eiropas parlamenta vaina. Es uh, vēlējos jums teikt, ka man ir pilnīgs Eirojust atbalsts. Uh, es um, esmu ievēlēts, mani nominēja Portugāle. Uh, Un uh, Portugālē nav nekādas saistības ar to, ka es esmu Eirojust priekšsādātājs. Es nevēlētos, lai jūs uh, netieši man šeit minētu. Kāpēc uh, šis uh, parlaments um, neapturēja manu mandātu? Es uh, pieņemu, ka Portugāli vairās no Eirojust personisku iemeslu dēļ. Bet, ja jūs izlasīsiet šo gada ziņojumu, jūs redzēsiet, ka Portugāla ietilpst top piecniekā, kas vēršas pie Eirojust. Es vēlējos jums sacīt sekojošu lietu. Portugāla nekad nav prasījusi Eirojust palīdzību uh, Portugāla nav vērsusies eiro jūs saistībā ar um, un um, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un um, Lopes de Mota saka, ka um, tas ir personisks dialogs. Uh, 2008. gadā apvienotā karaliste lūdza eiro just palīdzību uh, jo Portugāle neatbildēja uz apvienotās karalistes um, lūgumu pēc palīdzības. Uh, šī situācija turpinājās līdz 2009. gada martā, un pēc divām koordinācijas grupas sēdēm uh, kur viss tika um, norganizēts, viesnīcas, lidojumi, tulku komandas, kur, kad mēs apmainījāmies ar uh, informāciju un varējām šo problēmu pārvarēt, tad uh, 2009. gada martā britu kolēģis varēja šo uh, lietu tikai noslēgt. Uh, Portugāle nevērsās Eirojust un neko nevēlējās panākt. Portugāle nevēršas pie Eirojust, Tāpēc ir eh, pilnīgi, tāpēc šis eh, tēlojums, attēlojums ir pilnīgi nepareizs. To jūs varat pārbaudīt dokumentāli. Portugāle nekad ne, ne, nav vērsusies pie eiro just, un eh, šo lietu izdevās noslēgt pateicoties apvienotajai karalistei. Man ir žēl, ka mums uh, tas ir uh, šeit jārunā, bet es jums varētu arī personiski pastāstīt um, šo uh, priekšvēsturi. Paldies, priekšsādātāji. Es redzu, ka tagad ir pacēlušās divas rokas, bet um, ja jūs domājat, ka es lūgtu jūs izteikties uh, tikai tad, ja jūs domājat, ka tas ir absolūti nepieciešams un uh, vēlams ietilpties, um, ietilpināties 15 uh, sekundēs. Melokungs. Mans jautājums bija par Eiropas problēmu, un ja jūs atļausiet, es uzdošu jautājumu portugā, portugāliski. Es šodien patiešām negribētu runāt par šo izmeklēšanu, es gribēju runāt par Eirojust, jo mēs šeit runājam par dažādām dalību valstu darbībām, un Portugāla piedar pie dalību valstīm. Uh, Es tikai gribēju teikt, ka uh, notiek izvairīšanās no Eirojust. Un tas ir uh, teikts arī Portugāles parlamentā, un tāpēc es uh, mēģināju jums to paskaidrot tagad. 15 sekundes vārds Lotvardas kundzēm. Jūnija ziņojumā par uh, Eh, Kirkov kunga atskaitē ir teikts, ka visas valsts, izņemot Bulgāriju, ir uh, ieviesušas Eirojust uh, eh, ietvar uh, direktīvu. Jūs teicāt, ka 14-15 valsts nav to ieviesušas. Es nezinu, kur rodas šī neatbilstība. Tātad starp jūs teikto un starp Keršo kunga rakstīto. Šis dokuments ir 2. jūnijā izstrādāts, un uh, Lutvārds kundze nosauc arī uh, šī uh, dokumenta numuru. Tātad dokuments par uh, rīcības plānu stratēģijas ieviešanu cīņā pret terorismu, un tā ir papildinātā versija. Uh, Demots kungs, uh, jums vārds atbildēja. Uh, jā, paldies. Es domāju, bet ja man liekas, ka jūs citējat lēmumu, Eirojust lēmumu par uh, cīņu pret terorismu, 2009. gada lēmumu. kāda padome apstiprināja lēmumu 2008. gadā. Tāda bija cipara 50% dalību valstu vēl nebija nodrošinājuši ieviešanu. Bet es jums varu sniegt visu atbilstošo dokumentāciju. Ja jūs tas interesēs, labprāt nodrošināšu jūs ar visiem materiāliem šajā jautājumā. Bet, protams, ir ļoti labi zināt, ka lietas uh, virzās uz priekšu. Te ir runāšana par starptautisko tiesību aktu tram, tram, transponēšanu. Tas nebūtu nevien, nu, nevienmēr ir viens un tas pats kā praktiskā ieviešana. Jā, paldies, eh, saka Demots kungs. Es eh, neesmu atkāpies un negrasos atkāpties no sava eh, pamata, no posteņa nav nekāda juridiska iemesla, pamatot juridiski iemeslu, lai pamatot šādu rīcību. Otrām kārtām Eirojust pilnībā uzticās man un uh, man kā šī amata pildītājam. Tas man ir liels prieks un uh, man ir arī liels apnums būt šeit šodien jūs priekšā kā Eirojust uh, prezidentam. Es pie šī projekta strādāju nu jau kāds desmit gadus. Pirms tam es arī biju iesaistīts politikā. Un Eirojust ir, tā teikt, manis izauklēts bērns. Un ir dalībvalsts, kurie, kurām ir līdzīgas izjūtas. Es eh, esmu ieņēmis dažādas posteņu samats Eirojustā, un, eh, kā jau es teicu, man kolēģi man pilnībā, eh, tātad man kolēģi man pilnībā ciena. Paldies, saka komitejas priekšsēdētājs. Mēs vēlam vislabāko veiksmi jūsu institūcijai, kur jūs šodien pārstāvējat un par kur stāstījāt. Paldies. And now, eh? I think we should write, write. Es domāju, ka mums vajadzētu uzreiz ķerties pie nākošā darbkārtības jautājuma, un tas būs jautājums, kuru mēs atlikām šorīt. Tātad tas ir jautājums par 2010. gada budžeta trešo iedaļu. Man bija tas gods. Jūs mani nozīmējāt kā referentu šajā jautājumā, un es gribētu uh, izgaismot galvenos elementus šajā atzinuma projektā, kas, eh, ko es iesniedzu pagājušā nedēļā. Es pavisam īsi par to pastāstīšu, un pēc tam mēs eh, varēsim eh, uzsākt diskusijas, lai jūs varētu ierosināt grozījumus, izteikt piezīmes, komentārus gan attiecībā uz budžeta, budžetu un uz šo atzinumu. Man ir mans dokuments spāņu valodā priekšā, tāpēc pāriešu uz spāņu valodu. Tātad, es redzu, ka uh, komitejas iesniegtie grozījumi šīm uh, atzinām projektam par uh, provizorisko budžetu projektu. Un šie grozījumi ir izvērtēti, lai varētu atgriezties pie uh, budžeta projekta, un tas viss ir iekļauts 18. sadaļā, kur ir runa par uh, tiesiskuma un uh, drošības jomu. Vispārējais palielinājums saistību apropriācijām 18. sadaļā, kā ir ierosināts uh, provizoriskajā budžeta projektā, ir 13,5% salīdzinot ar 2009. Eh, gada budžetu. Tātad palielinājums ir pietiekami liels, runājot par uh, eh, Pelsona brīvu kustību ārējām robežām 80,2, uh, 18,4 līnija. Tāpat arī civilās un kriminālās lietas, arī tur ir palielinājums. no 13,4 2004. gadā. Tāpat arī drošības nodrošināšanai par 95% ir palielinājies piešķirums salīdzinot ar 2009. gadu, un tas ir tāpēc, ka Eiropol ir ticis iekļauts Un tagad tas ir iekļauts uh, kopienas budžetā. Tā tad jautājums par imigrāciju un migrāciju 18.3 ir uh, samazinājies par 1,5%. Uh, ziņojuma projektā ir īpaši atsauksme uz patvērumu atbalsta biroju un Eiropola ieintegrēšanu kopienas budžetā runājot par Frontex. Mēs redzam, ka budžets ir palielināts piešķīrumi tā tad ir palielināti relatīvi īsā laika periodā kopš šīs aģentūras izveidošanas. Manuprāt, mēs būtu gatavi diskutēt ar komisiju par grozījumiem budžeta palielināšanai eh, Frontex aģentūrai. Aleksandrs Alvaro un eh, Krisbekungs eh, aplūko iespēju palielināt maksājuma apropriācijas. Komisija tiks prasīta apstiprināt pārnesumu ja būs nepieciešams vairāk apropriāciju, tātad eh, saistība apropriācijas 2010. gadā, būs tilkungs ir ierosinājis. Palielinājumu Frontex aģentūrai. Un es ierosinu, ka to vajadzētu atbalstīt. Tālāk Eiropas uh, virojas ārējām robežām. Tur ir iesniegts grozījums, to iesniegusi Henis Plaskārts kundze. Pero conviene escuchar igualmente a la comisión. Ai... Es uh, atbalstu šo grozījumu, bet būtu interesanti zināt arī, ko komisija saka. Tālāk Jakolīno kunga grozījumi. Que reciben primero los refugiados y la solicitud de. Tātad tas ir vērsts uz uh, patvēruma meklētāju uzņemšanu. Ir uh, skaidrs, ka uh, šādā mehānismā zināmas priekšrocības tiek dotas dalību valstīm, kuras uh, uzņem uh, šos patvērumu meklētājus un bēgļus. Tāpat ir paredzēta arī ārkārtas e, rīcība atkarībā no situācijas e, steidzamības un svarīguma, un arī tur tā tad ir paredzēta palielinājuma. Jakulīno kungs ir iesniedzis arī šai sakrībā grozījumu. Un pēc attiecīgām juridiskām konsultācijām šķiet, ka tas varētu ietekmēt regulu Uh, un ne budžetu, jo iespējams, ka tādā gadījumā būtu nepieciešama izmaiņa bu, uh, regulā. Un iespējams, ka mums tādā gadījumā nebūtu laika par to veikt debatas. Runājot par papa Nikolā kundas un Bustilkunga grozījumiem, šķiet, ka regulā jau šajos grozījumos paredzētais ir iekļauts. Es domāju, ka šeit vajadzētu konsultēties ar eh, komisiju, bet es domāju, ka komisijas atzinums eh, viedoklis ir tāds, ka to vajadzētu iekļaut komitejas grozījumos. Un bēgļu fonds un ārkārtas pasākumi gadījumos, kad ir liels bēgļu pieplūdums. Šādos gadījumos ir jāņem vērā arī bērnu aizsardzība un iespējamas pārvietošanas nepieciešamības. Mēs ierosinam, ka attiecīgais kompromiss grozījums būtu jāiekļauj. Un vēl viens punkts. Uh, Uh, par trešo valstu uh, pilsoņu integrāciju. Konušeto kungs tur ir iesniedzis grozījumu. Te mēs esam uh, vienisprāts, ka nepieciešams veicināt dialogu un saziņu un dažādas izglītības un kultūras programmas, lai varētu labāk integrēt trešo valstu pilsoņus. Bet arī tur iespējams vajadzētu konsultēties ar komisiju vēl viens grozījums, ko iesniedzis tas pats deputāts, ir saistīts ar cīņu pret noziedzību un labāku informācijas apmaiņu, lai cīnītos pret narkotiku tirdzniecību. Arī šeit mums vajadzētu uzklausīt, kas komisāram sakāms. Iespējams, ka ir vēl citas budžeta pozīcijas, kas uz to attiecas. Katrā ziņā mēs esam pār caurskatāmību, kā tu ierosinājis eh, Kašman kungs. Un uh, esam, protams, arī pār to grozījumu, kur runāts par cilvēkiem, kas uh, pazuduši bez vēsts Kiprā. Tātad uh, šis bija īsts pārskats uh, par manu atzinumu, un tagad es domāju, mēs varētu uh, dot vārdu pāriem kolēģiem, lai mēs varētu uzklausīt uh, viņu viedokļus. Tas mums eh, dos iespēju aplūkot eh, kopīgu atzinumu un eh, grozījuma iesniegšanas gala termiņš, es atgādinu, 7. septembris. Tātad mums vēl būs laiks iestrādāt uh, tos ieteikums, kas izrietēs no mūsu diskusijām. Tikai ļoti gribu lūgt jūs uh, ievērot uh, runāšanas laiku, kas gribētu izteikties. Pirmais būs Tilkungs. Būsatilkungs, vai jums būtu kas sakāms? Jā, paldies. Es gribētu sākumā pateikties jums priekšsēdētāji par uh, prezentāciju, par šo atzinumu un uh, pateicos arī par budžeta grozījumu izvērtēšanu. Pavisam vi, uh, eh, īsi es gribētu sniegt tautas partijas viedokli. Runājot par jūsu atzinumu. Mēs piekrītam jūsu atzinumam, tā tad mēs atbalstam tos punktus, ko jūs tajā esat iekļāvuši, un man ir divi komentāri šai sakarībā. Pirmām kārtām. Runājot par Frontex. Ja es pareizi saprotu, jūs atzinumā jūs norādat, ka budžetu vajadzētu saglabāt pagājušā gada budžeta līmenī. Es gribētu atgādināt priekšsēdētāju, ka šis parlaments nepārtraukti pēdējo trīs gadu laikā ir eh, pieņēmis politisku lēmumu palielināt Frontex aģentūras budžetu, lai varētu dot skaidru politisku signālu, ka mēs gribam stiprināt šo aģentūru. Ja mēs mainām šo nostāju, un jau tagad mēs norādam pirmo reizi, ka mēs gribam saglabāt budžetu tādu, kāds tas bija pagājušā gadā, tad es baidos, ka mēs būsim pretrunā ar to politisko signālu, Eh, kādu šis parlaments ir devis pēdējo trīs gadu laikā. Es labāk tad atzinumā neteiktu neko un eh, nenorādītu, ka budžetu vajag saglabāt pagājušā gada gada līmenī, pat ja reāli tas tā notiks un mēs to paredzam. Tā tad es gribēju izteikt šo komentāru attiecībā uz Frontex. Un otrām kārtām, runāt par šo atzinumu, es gribētu pievienot papildus atsauci uz uh, solidaritātes mehānismiem, uh, kurus ierosina Eiropas komisija. Un uh, Es ceru, ka to sakarībā mēs varam vienoties, ka mēs gribam ne tikai solidaritātes instrumentus, būt mums ir nepieciešami arī finanšu resursi, lai tos varētu finansēt. Tālāk runājot par budžeta grozījumiem. Kā grupa mēs varam pieņemt lielāko daļu grozījumu, kas ir iesniegti no gandrīz visu grupu puses. Mums ir tikai daži izņēmumi, atsevišķi izņēmumi, kur uh, mēs principā iebilstam, un tāpēc es domāju, ka ir ļoti laba iespēja visām grupām sanākt kopā pirms balsojuma rīt, lai mēs varētu panākt kompromisu par lielāko daļu grozījumu, un domāju, ka tas tiešām ir reāli iespējams. Mēs katrā ziņā esam atvērti, gatavi sadarboties, un ļoti gribētu, lai uh, mūsu grozījumi saņemtu citu grupu atbalstu. Paldies! Vai ir vēl kādi citi ierosinājumi? Maybe, yes, maybe, maybe. Varbūt mēs varētu dot vārdu komisijai. Varbūt jūs varētu komentēt kādus jautājumus. Jūsu viedoklis noteikti būtu ļoti noderīgs. Stefanija Hādkungs, vai jūs esat šeit no komisijas? Jā, lūdzu, jums vārds. Good morning, ladies and gentlemen. Eh, labdien, dāmas un kungi! Es neesmu droša, ka es visus komentārus esmu piefiksējis pareizā kārtībā, bet eh, ja varētu sākt ar Frontex. Eh, Frontex ir ārkārtīgi svarīga aģentūra ar nopietnu darbības lauku. Mēs izstrādājām budžetu 2010. gadam Frontexam pilnībā apzinoties uh, šo absorbēšanas kapacitāti un uh, Frontex uh, balstoš, plānoto darbību un domājam, ka šis budžets atbilst. 2008. un 2009. gadā bija zināma absorbēšanas kapacitāte Frontexā maksājuma apropriācijām, un tāpēc mēs nerekomendētu palielināt maksājuma apropriācijas, jo jaunās finanšu regulas ietveros uh, aģentūrām ir jāatgriež atpakaļ neizlietotie līdzekļi, tāpēc mēs gribētu uh, labāk prasīt, lai Frontex labāk pārvalda esošos līdzekļus. Tāpat arī mūs ieros, ierobežo finanšu perspektīvas. Tas uh, šajā momentā ir mūsu viedoklis, un, kā es teicu, komisijas ierosinātais budžets uh, ir mūsuprāt eh, atbilstošs un Frontex arī piekrīt. Runājot par pārējiem grozījumiem, komisija īpaši pozitīvi vērtē grozījums eh, Eiropas eh, bēgļu fondam, tātad nelielam palielinājumam šim fondam, jo ir bijušas nesenas komisijas iniciatīvas iekšējiem pārnesumiem, kas palielinātu apropriācijas, jo arvien vairāk pieprasījumi ir šajā jomā. ir fondi, kuri 2010. gadā prasa diezgan ievērojams eh, papildinājums. Vēl viens grozījums, ko mēs pozitīvi vērtējam, ir eh, vīzu interneta eh, saita izveidošana un komisija pozitīvi vērtē šo iniciatīvu. Un mūsu dienesti pilnīgi atbalsta šo domu. Tālāk par atpakaļ atgriešanas un integrēšanas fondiem grozījumi jau ir iestrādāti pašreizējās programmās un mūsu rīcības plānos, un tāpēc eh, nešķiet, ka būtu nepieciešams vēl papildus pievienot kādas prasības vai ierobežojumus attiecībā uz ieviešanu 2010. gadā. Tāpat arī runājot par citiem ar noziedzību saistītiem grozījumiem attiecībā uz eh, narkotikām, noziedzības novēršanas eh, programmā. Uh, Tur grozījumi ir pilnībā jau iestrādāti pašreizējās programmās, un mēs jau plānos un darba programmās 2010. gadam iekļāvuši šos punktus. Tātad šie ierosinājumi, kā es teicu, ir labi iestrādāti un paredzēti jau mūsu plānos. Vai ar šo man atbildi pietiek, vai tā ir apmierinoša? We, we, we your... Jā, paldies. Mēs pateicamies par jūsu komentāriem, bet es saprotu, ka ir, atsimredzot, vēl kāds pieteicies izteikties. Es vienu roku redzēju pacelt, ja nemaldos, Alfaro kungs, Tavares kungs. Un tad mēs atgriezīsimies pie Bustilkunga un tad centīsimies noslēgt šo jautājumu. Lūdzu, lūdzu, Alfano kungs, jums vārds. Alfano kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt uh, eh, Konšetas kunga iesniegtos grozījumus. Viņš šeit nav klāt šodien, bet es domāju, ka man vajadzētu norādīt, ka Krošeto kundze Itālijā ir piedzīvojusi draudus, mafija viņai ir izteikusi draudus, jo attiecīgā iestāde nedeva piekrišanu viņas uh, apsardzībai un eskortam. Es domāju, ka vajadzētu uh, Uh, izmantot iespēju un atbalstīt viņas grozījumus, kuri ir paredzēti, lai atbalstītu konkrētas organizācijas, lai izmantotu uh, mafijas konfiscētos uh, aktīvus līdzekļus. Tā ir ārkārtīgi svarīga rīcība, darbība Itālijas gadījumā. Tāpat ir arī projekts, kas uh, vērsts uz to, lai integrētu trešo valstu pilsoņus, un es domāju, ka arī to vajadzētu mums komitē atbalstīt. Paldies. Paldies. Tavares kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikt pavisam īsi. Es gribētu uzsvērt, ka jebkādi Frontex eh, vai citu aģentūru uh, budžeta palielinājumu jāsaista ar konkrētām vajadzībām šajās Eiropas aģentūrās, un e, tādā gadījumā ir nepieciešama detalizēta rīcības plāna. Ir bijuši palielinājumi iepriekšējos gados, tāpēc būtu loģiski uzzināt, vai šo budžetu palielināšana ir tīri politisks solis, vai arī mēs vēlamies sasniegt kādus konkrētus taustāmus mērķus un vai uh, mēs esam saņēmuši atbilstošus pamatojumus uh, līdzekļu iztērējumam līdz šim. Paldies, būs tilkungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi gribu atgriezties pie tā, ko teica komisijas pārstāve. Vispirms attiecībā uz Frontex. Pirms diviem gadiem mēs divkāršojām uh, aģentūras kopējo budžetu. Un tad, kad mēs uh, nācām klājā ar iniciatīvu, komisija mums centās pateikt, ka tas nebija nepieciešams uh, absorpcijas kapacitātes dēļ, bet tomēr ar visu cieņu attiecībā uz komisijas tehniskiem ieteikumiem mēs pieņēmām politisku lēmumu. Tad, kad mēs pieņēmām šo politisko lēmumu, tad pēkšņi gan komisija, gan padome piekrita mums. Tātad attiecībos Frontex priekšsādātāji mums ir nepieciešama politiskā līdera vadība. Mēs to esam uzturējuši trīs gadu laikā un mēs no tās neatteiksimies tagad. Tālāk par grozījumiem, kas jau ir iekļauti esošajās regulās, kā komisijas pārstāv norādīja. Domāju, ka ja grozījumi jau ir paredzēti, jau iestrādāt esošajās regulās, tad nav absolūti nekā pretrunīga vai nepareiz šajos grozījumos, un tas, kas šajos grozījumos ir teikts, ir viegli pieņemams, tāpēc, ka tie jau ir paredzēti šajās regulās. Mans viedoklis ir tāds, ka tas būtu iemesls šo grozījumu pieņemšanai un nevis to ignorēšanai. Jo gal galā deputāti, kas ir ieteikuši šos grozījumus, vienkārši cenšas uh, uzsvērt politiski uh, atkārtot to, kas viņiem ir vissvarīgākais, un ja vien tas atbilst esošajām regulām, tad mums nevajadzētu ignorēt uh, šīs komitejas deputātu politiskās vēlmes. progress. Uh, we have been. Uh, Mēs uzmanīgi visu uzklausījām un pievērsām arī vērību uh, visam, vis, visiem, visiem komentāriem. Un Avares kungs, protams, tam, ko jūs teicāt, un arī Busutila kungs, ko jūs par Frontex teicāt. Un, protams, ka es pilnā mērā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Es pats pacēlu jautājumu. Tad, kad mēs uh, gatavojam atzinumu par Frontex, tad es pats labi uh, zinu, cik lielā mērā ir paaugstinājies uh, <clears throat> pieprasījums Frontex, un tas pavisam īsā laikā bijis. Un tas ir, e, ir izveidots Frontex pirms dažiem gadiem. Es pats, kad biju Spānijas valdībā tieslietu ministrs, tad kaut kas tāds nemaz nepastāvēja. Un tā īsā laikā e, finansējums ir pieaudzis Un tāpēc es pats arī pacēlu šo jautājumu, un man attiecīgie dienesti, pie kuriem <clears throat> griezāmies pēc konsultācijām, šie dienesti teica, ka šis ir īpašs gadījums, konkrēti, ka Frontex pirmo reizi nav varējis apgūt uh, tam piešķirtos finansu resursus atbilstoši konkrētajai sadaļai. Bet es gribētu piekrist tam, ko jūs teicāt. Un tāpēc es ierosinu, strādāsim kopā, lai mēs varētu uzlabot uh, formulējumu tieši to rinkopu, kur ir runāts par Frontex mūsu atzinumu projektā, lai mēs varētu uh, sagatavot uh, pienācīgu atzinumu, piesaistot attiecīgos dienestus. Esmu arī pārliecināts, ka mēs visi labi uh, saprotam, ka atbilstoši stabilitātes klauzulai ja atkal ja finansējums attiecas uz kādu institūciju un citai institūcijai būs to jāsaskarās, to, ja to iespaidos, tad ir jāstrādā kopā ar abām institūcijām. Un tā mēs Frontex sniedzam politisku signālu, <clears throat> paaugstinot kapacitāti bet lai tas notiek uh, uz stabiliem pamatiem. Un tā es piedāvāju, ka mums ir jābūt atvērtiem šai diskusijai. Laiks steidzas. 7. septembris ir pēdējais termiņš. Līdz šim datumam mums ir jāpanāk vienošanās attiecībā uz Frontex un budžeta piešķīrumiem. No. I know, I mean, uh, we know that we have... Mēs zinām, ka mums ir divi balsojumi, tātad par atzinumu projektu un par budžeta piešķīrumu. Tā kā mums ir jāsteidz, lai mēs varētu vienoties par galīgo formulējumu. Es saprotu, ka jūs arī pārstāvat savas politiskās grupas viedokli, un tas ir svarīgi. Bet runājot par Frontex, varbūt ir it kā jāspēr solis tālāk uz priekšu, un mums ir jāakcentē uh, tas ziņojums, ko mēs, tā doma, ko mēs ar šo rīcību uh, rādām. Tā vārdas kungs, lūdzu, pavisam īsi. Protams, ka mēs esam atvērti uh, galīgā formulējuma uzlabošanas sakarā, bet tas nav tikai uh, ka mēs caur finansējumu piešķiršanu dodam politisku signālu uzlabot galīgo uh, redakciju nozīmē arī ņemt vērā tās raizes, kas uh, skār daudz cilvēkus Eiropā. Un mums ir jāiet politiskajā virzienā, u, izmantojot politisko uh, valodu. Nevis tikai vienkārši uh, raustot <clears throat> naudas striķīšus. Ja nav kapacitātes apgūt finansējumu, tad tas jau mm, faktiski nekādā veidā neiespaido ne politisko aspektu, ne finansiālo aspektu. Uh, šis fakts kā tāds vien. Protams, mēs visi tam piekrītam. Runājot par Frontex, te patiešām ir ļoti būtiska atšķirība šai organizācijai no citām pirms dažiem gadiem. Tā nemaz nepastāvēja. Un, ja mēs skatāmies uz Maltu un Spāniju, tad tur ir liela atšķirība. Tas, protams, nav tikai naudas jautājums, lai gan <clears throat> finansējums eh, ir nepieciešams un lielāks, bet mēs patiešām rādam politiskā ziņā savu nostāju. Un vēlreiz akcentēja, ka mums ir eh, jābūt atvērtiem diskusijai, lai mēs varētu vienoties par galīgo redakciju. Vai mēs ķersimies pie nākošā punkta? meeting at the end of September. I see. <laughs> I've been informed that the Swedish, Swedish presidency. Uh, Tātad mani informēja, ka Zviedrijas prezidentūras pārstāvi vairs nav mūsu vidū pašlaik. Nē, tomēr ir kundze, ir kundze. Tātad mums tomēr vēl ir iespējams tikt galā ar vienu uh, konkrētu punktu. Uh, Man teica Kojo kungs, kurš runās par 8. un 9. punktu un arī 10. nav pašlaik šajā sanāksmē un tāpēc šie punkti tiek pārcelti uz nākošo regulāro Libas sanāksmi septembra beigās, bet tā kā mums vēl ir dažas minūtes laika, un lai mēs varētu strādāt saskaņā ar plānoto darba laiku līdz 6.30. Tātad vārds ierīs prezidentūrai par cilvēku tirzniecības novēršanu un apkarošanu. Un lūdzam Zviedrijas prezidentūras pārstāvi ņemt vārdu. Commission is also doing. I would really like to face that, yeah? because yes, it is. Okay. We invite again the Swedish presidency on human trafficking. Tātad dodu vārdu Zviedrijas prezidentūrai un arī komisijai par cilvēku tirzniecības novēršanu. Bet, bet es atkal atgādinu, cik svarīgi ievērot uh, laika grafiku. Uh, Tātad pēc 15 minūtēm mēs beidzam darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu pateikties cienījumiem Libe komitejas deputātiem par uzaicinājumu piedalīties jūsu sēdē. Es tikai dažus vārdus uh, vēlos Es vēlos īsumā pastāstīt par eh, šo te aktivitāti, cilvēku izniecības novēršanu un arī, lai paliek laiks eh, komisijai izteikties, kā Beatrice Aska, tieslietu ministre no rīta eh, jau teica, tad Zviedrijas prezidentūras darba laikā cīņa ar cilvēku tirzniecību ir viens no ļoti svarīgiem uzdevumiem, un tāpēc mums ir jākoncentrē arī tas, kas ir saistīts ar uh, resursiem šajā virzienā un jāstrādā trešajām valstīm, uzlabojot attiecības ar trešajām valstīm. Cilvēku tirniecība ir iekļauta praktiski katras, dal, eh, katras valsts eh, eh, darba kārtībā, vai tie būtu Rietum Balkāni, vai Krievija, vai ASV. Un nākošais solis būtu veidot tādu visaptvarošu koncepciju, kuru varētu izmantot strādājot ar trešajām valstīm, bet tas vēl gaida savu laiku. Uh, Eh, šis uzdevums. Arī veidojot attiecības starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, kā arī starp Eiropas Savienību un starptautiskajām organizācijām. Konkrēt runājot, mēs esam eh, sagatavojušie, piedāvājam eh, strādāt ar strateģisku dokumentu, Un 19. un 20. oktobrī mums būs uh, īpaša konference veltīta tieši sadarbībai uh, ar trešajām valstīm. Piedalīsies arī pārstāvi no Krievijas un ASV. Bet varbūt tāpēc es dodu vārdu uzreiz Korbiskī kungam no komisijas. Uh, liels paldies! Man ir liels. Uh prieks, ka šī sasā, šīs, šajā sasaukumā mēs pirmo reizi runāsim par cilvēku tirzniecības novēršanu un apkarošanu. Komisijas dokuments, um, kas sastādīts tūkstoš, pagājušā gada oktobrī, konstatē, ka cilvēku tirzniecība um, cilvēku tirzniecības uh, upuru Eiropā ir sniedz, skaits sniedz simt tūkstošu, simtiem tūkstošos. Uh, Un um, šī gada 5. martā komisija izplatīja piedāvāju uh, jauna mm, pamatlēmuma projektu attiecībā par cilvēku tirzniecības apkarošanu, un uh, mēs piedāvājam modernu pieeju, kurā uh, apvienotas ir um, pārkāpēju uh, krimināla vajošana, cietušo aizsardzība un cilvēktirzniecības fenomenu novēršana. Diskusijas sākās um, padomē jau aprīlī, un uh, tā ir um, turpinājusies um, Čehijas un preziden Zviedrijas prezidentūras uh, laikā. Es domāju, ka Zviedrijas prezidentūra jums pastāstīs pašreizēto situāciju, bet ļaujiet man raksturot galvenos elementus, ko piedāvāja komisija. Uh, O, tie ir saistīti ar um, pas, vai nu pastiprinošiem apstākļiem, kriminālu pārkāpumu definīciju, par um, pieeja, kas koncentrējās uz cietušajiem, par politiku, ka mēs nesodzam cietušos un tā tālāk. Runājot par pārkāpēju kriminālu vajāšanu, ir Uh, ir svarīgi ņemt vērā ekstraterialitātes um, jurisdikciju, lai nodrošinātu, ka mēs nesapinamies šajā sistēmā. Mēs piedāvājām, ka dalību valstīm uh, to vajadzētu uzskatīt par ļoti no, nopietnu noziegumu, kur uh, var tikt izmantot speci speciālās izmeklēšanas tehnikas, lai notvertu pārkāpējs. Uh, Sakojot cietušo aizstāvības garam, krimināla lietās tiek garantētas cietušo tiesības un, lai novērstu viņu otrreizēju padarīšanu par upuriem, mēs vēlējāmies, lai, piemēram, seksuālās vardarbības upuriem tiesā nebūtiekas ar kriminālu vajājumu uh, šeit ir runa arī par visaptverošu palīdzību cilvēku tirsniecības upuriem. Viņiem ir jādod iespēja eh, sadarboties ar izmeklēšanu, tomēr galvenā uzmanība tiek eh, pievērsta beznosacījuma palīdzībai, kas varētu spēlēt pozitīvu lomu attiecībā uz novēršanu uh, Mēs uh, ceram, ka uh, dalībvalstis spērs soļus, lai samazinātu pieprasījumu pēc cilvēku tirzniecības. Un uh, ļoti svarīgi ir tas, un šeit mēs iedvesmojāmies no Nīderlandes likumdošanas, kas nosaka, ka ir jāievieš nacionālā referenta institūcija vai citas iestādes, kas varētu novērtēt um, cilvēktiesību, cilvēku tirzniecības novēršanas īstenošanu praksē un uh, veicināt uh, sadarbību ar uh, sociālajiem dienestiem, civilajiem, uh, pilsoniskajām organizācijām un tā tālāk, lai nodrošinātu, ka cilvēku tirzniecība nav iespējama prezidentūra um, padomē turpina šo jautājumu skatīt pilnā, um, ar pilnā ātrumā, un tāpēc es tagad varētu dot vārdu savai kolēģei Lotai. Paldies! Es uh, mēģināšu arī ievērot atvēlēto laiku, lai varbūt uh, klātesošiem būtu iespēja uzdot jautājumus. Šo priekšlikumu dalību valstis uztvēra mm, visumā pozitīvi. Uh, Nu, tātad mēs runājam par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Eiropas Savienības līmenī, un tas ir ļoti apsveicami. Turklāt arī komisijas piedāvātais um, darbības plāns, kas uh, tradicionālos līdzekļus kombinē ar preventīviem pasākumiem, tika uztverts ar atzinību. Uh, diskusijas par to sākās Čehijas prezidentūras laikā un pašlaik tās straujā tempā turpinās arī Zviedrijas prezidentūras vadībā kopš jūlija. Es ceru, ka padomē mēs drīz tās varēsim noslēgt. Diskusija ir bijusi ļoti konstruktīva un aktīva. Ir bijuši jautājumi, kur ir bijis grūtāk panākt vienošanos, no tiem es varētu minēt um, kādas pāris. Piemēram, noteikumi par uh, kriminālu vajāšanu dažādām dalību valstīm uh, bija dažādi viedokļi par kriminālu vajāšanu. Nacionālajos tiesību aktos uh, tur ir vērojams atšķirības un, protams, ir arī viedokļu atšķirības. Uh, galvenais jautājums ir, kā šeit uh, tiek uh, norobežots piemērojuma uh, darbība, pie, piemērojuma joma un uh, kā. Uh, kā mēs varam uh, to salīdzināt ar nelikumīgām darbībām, noziedzīgām darbībām. Uh, Nu, šeit bija daudz uh, juridisku diskutī, diskusiju, bet es pie tā arī šeit palikšu. Paldies! Un es uh, ļoti novēr, novērtēju jūsu prezentācijas, uh, kuras sniedz dažādas ins, da, vairākas institūcijas un Zviedru prezidentūra. Cilvēku tirzniecība ir ļoti svarīga joma, bet kā uh, mūs informēja, ka tulki ļoti strikti ievēro laika grafikus, tāpēc es uh, lūdzu jūsu sapratni par to, ka, ka par spīti tam, ka pacēlās dažas rokas un pieteicās daži runātāji. Mm, šeit varētu būt iespējams būtiskas debates, tomēr pašlaik uh, nav iespējas um, šādas diskusijas uzsākt. Mans ierosinājums ir tāds, ka jautājumi, kuri varētu rasties saistībā ar šo prezentāciju, kur mēs tikko uzklausījām, ir jāiesniedz rakstiskā veidā Zviedrijas prezidentūrai un komisijai. Un es domāju, ka viņi būs vairāk nekā priecīgi sniegt uz tiem rakstiskas atbildes. Es domāju, ka mums būs arī nākotnē iespēja turpināt šo diskusiju. Varbūt uh, nākamajā mm, regulārajā lībes sanāksmē, kas notiek uh, 29. un 30. septembrī. Uh, ar to mēs šodien arī varētu beigt, un mēs. Uh, visi tiek, jūs visi tiekat aicināti atkal būt šeit rītdien pulksten deviņos no rīta. Paldies!